Godātie kolēģi, ierosinu darbu atsākt. Un tā tad esam strādājuši ātrāk nekā sākotnēji paredzēts, un līdz ar to mums palikuši tikai un vienīgi trīs punkti šīs dienas darba kārtībā pēcpusdienai, un tāpēc mēs varētu arī tos strauju un ātri pabeigt, lai jūs visi būtu pēc iespējas ātrāk brīvi un varētu Ehm, paspēt šos te jautājumus izskatīt. Bet nu, tad trīs jautājumus starpā, kas mums palikuši pirmām kārtām, ir ziņojums, par kuru atzinumu sagatavojas mūsu kolēģis Alfonsī kungs, un tas ir par partnerattiecību nolīgumu zilsaimniecībā starp Eiropas Kopanu un Kabaverdes republiku. Pēc tam būs neliela uzklausīšana. Pie mums ierazīsies sērbu premjerministra vietnieks, un pēc tam sekos balsojums par Eiropas globalizācijas pielāgošanas fonda mobilizācija. Tie būs divi ziņojumi, ko sagatavojas Barbara Matera. Mans ierosinājums ir sākt ar Alfonsiju kungu atzinumu. Principiāli premjerministra vietniekam jāierodas pusčetros vai bez 15 četros. Ja viņš vēl nebūs klāt, tad mm, rīkosim balsojumu un tāpēc vēlējos, lai kolēģi pārliecinās, ka viņi var būt klāt šeit, nu, viņiem varbūt pēcpazienā jābūt kādā citā komitejā. Es domāju, ka nekādas liels politisks domstarpības par šiem dokumentiem nav, tāpēc tas nebūtu īpaši satraucoši. Bet, ja premjerministra vietnieks ierodas savlaicīgi, tad tas būs pirms balsojuma. Ja ne, tad tādā gadījumā balsosim pirms viņa uzklausīšanas, lai ātrāk, lai ietaupītu laiku. Un tā tad, Alfonsī kungs, ar interesi gaidām jūsu stāstījumu par zilsaimniecību un par šo nolīgumu ar Kabo Verdi. Paldies, priekšādātāji! Mēs šeit runājam par ziņojumu par zivsaimniecības nolīgumu starp Eiropas kopienu un Kabo Verdi. Tas ir saskaņā ar jauno Lisabonas līgumu, un līdz ar to esam iesaistīti konsultācijas procedūrā. Mēs varam teikt, vai nu jā vai nē, attiecībā šo nolīgumu. Šī ir ne, pie, pieci šādi nolīgumi, ko esam apsvērieduši pirms tam, jau runājam gan par se, šādu nolīgumu ar Seišeļu salām, gan citiem. Un šis ir piektais, kā jau teicu. Un te runājam apmēram par 0,5 miljoniem gadā. Tas ir nolīgums uz trim gadiem. Nu, šie, pirmie, šie ir pirmie pieci nolīgumi, ar kuriem, par, kuriem esam, ar, par kuriem ar mums konsultējušies, jo līdz šim pārsvarā informācija pie mums nonāca pārāk vēlu, bet šoreiz tas viss notiek, paldies Dievam, savlaicīgi. Un Es domāju, ka mēs varētu paust pozitīvu atzinumu un varētu izteikt tādus kopīgus novērojumus par zivsēmniecības nolīgumiem, kas varētu tad attiekties tālāk arī uz tur gaidāmiem nolīgumiem, piemēram, ar Mauritāniju. Summas šeit nav lielas, Un mums galvenais norādīt, ka svarīgi, lai komisija un zilsaimniecības komiteja tādā vai citādā veidā tomēr kopumā spriež par šiem zilsaimniecības nolīgumiem un turklāt ņem vērā arī mūsu komitejas viedokli. Lieliski, saka priekšsādātājs. Paldies, kolēģi. Vai ir kāds, kas vēlas izteikties par šo jautājumu? Lūdzu. Gribēju tikai atbalstīt Alfonsiju kungu. Mēs vairāk kārtā esam jau runājuši par šādiem nolīgumiem. Un galvenais tomēr, lai šāda veida runā, sarunas notiktu saulēcīgi, nevis tad, kad ir jau par vēlu, jo tas galu galā ir eh, budžeta lemē iestādes eh, kompetence. Un es domāju, ka būtu vajadzīga varbūt kopīga sanāksme ar zilsaimniecības komiteju. Un es gribētu tāpēc aicināt Alfonsiju kungu uz kaut ko tādu rosināt. Paldies! Es domāju, ka jārunājam par diezgan svarīgu jautājumu. Šie nolīgumi gal galā piedāvā palīdzību, kas ir svarīga šo valstu attīstībai un attiecīgiem reģioniem. Vai attīstības komiteja arī ir sniegusi savu atzinumu par šo nolīgumu? Īsti nezinu, bet nu, varbūt arī viņus interesētu šāda kopīga sanāksme. Un kā jau tika teikts, un nu, mēs to varam arī oficiāli formulēt, Mums vajadzētu organizēt kopēju darbu sanāksmi starp visiem ieinteresētiem pusēm, respektīvi budžeta komiteju, zilsaimniecības komiteju un varbūt arī attīstības komiteju, lai izveidot varbūt tādu kopēju stratēģiju attiecībā šiem nolūgumiem. Durānska un lūdzu jums vārds. Atvainojiet. Īsti nezinu, vai attīstības komiteja būtu iesaistīta, jo Kabo Verdes republika ir tā, kas ir tad tādā pārējais posmā, jau viņa ir jau pēc attīstības posmā, un viņa līdz ar to ir ārpus tie, uz tā aptvērumu, kam pievērš vairāk attīstības komiteja. Un rezultātā varbūt tieši komite, šī komiteja nav iesaistīta, bet, protams, tas varbūt attiec tikai un vienīgi uz šo, kā Baverdas republika, varbūt uz citām valstīm, e, attiecībā tas ir citādāk. Nu jā. Jūs Ja mēs veidosim šādu strateģiskās darbu grupu, tad tas, protams, būs tāpēc, lai apspriestu visus zilsaimniecības nolīgumus. Ne jau tikai un vienīgi par kāpa verdes republiku, protams. Un tā, tā tad, jā, kā jūs teicāt, ir valsts, kas tagad ir pāreiz posmā un vairs nav attīstības valsts. Alfonsī kungs, mūsu referents, Vai jūs bijāt Īslandes delegācijas dalībnieks, kur šajā delegācijas ietvaros spriedām arī par zivsēmniecību? Mēs nosūtījām uz delegāciju uz Īslandi, tas vadītājs bija Gorans Ferms. Secinājumi tika pieņemti vienprātīgi, visas grupas tika pārstāvētas tajā brīdī, kad par to apspriedāmies, un Ferma kungs vakar sniedza mums pēcpazienā arī tādu nelielu kopsavilkumu par rezultātiem. Un, kas man likās svarīgi, ka šī delegācija, kas eh, bija tātad Goran Fermas vadībā, bija ārkārtīgi pārsteigta par to, cik kvalitatīva ir zivsaimniecības politika Islandē. Tā bija arī pārsteigta par to, ka islandieši savās sarunās, eh, nu, pirms eventuālās Islandas iestāšanās Eiropas Savienībā nebūtu nevēlas un negrasās pieprasīt atbalstu zivsaimniecības politikai. Nē, Viņi nevēlas nekādu palīdzību šai jomā, un viņi lēš, ka viņiem ir izdevies uh, savā kontrolē esošajos ūdeņos īstenot tādu politiku, kas apbrīnojumā kārtā tiešām ļoti veiksmīgi saglabā zivju resursus, kas ļauj zvejniekiem dzīvot laimīgiem un zivīm peldēt laimīgām. Nu, vismaz tā viņi teica, vai ne tā? Nu, es, ka man jāskatās uz Goranu Fermu, protams, vai es pareizi runāju. Bet, nu, tā tad viņi ir panākuši to, ka politika nāk par labu gan zvejniekiem, gan zivīm. Un šo gribēju punktu atgādināt Alfonsī kungam, varbūt viņš bija klāt vakar. Un es domāju, šāda veida nolīgumos arī vajadzētu ņemt vērā to, kas notiek, piemēram, Eiropas ziemeļos attiecībā uz zemniecības politiku un varbūt mācīties no tā. Nu, ja nav nekādu citu piezīmi un komentāru, tad es ierosinu par šo atzinumu noteikti 30. jūniju, tātad pēc divām nedēļām, gro, kā 30. jūniju par grozījumu iesniegšanas termiņu. Varam šo atzinumu apstiprināt tādā gadījumā budžeta komitejas sanāksmes laikā 12. un 13. jūlijā. Nu, un, protams, ka zilsaimniecības komiteja, kas ir vadošā komiteja, e, par to tālāk e, balsos 31. augustā. Nu, un pēc tam plenārsēdē tas varētu tikt skatīts vai nu septembra 1. vai 2. plenārsesijā. Paldies! Nu, tad tas nozīmē, ka tālāk varam pāriet pie balsojuma, vai ne tā? Tātad vispirms jūs varētu stādīt mums šo jautājumu priekšā. Barbara Matēra, tātad Eiropas globalizācijas pielāgojuma fonda mobilizācija. Tas ir 18. darba kārtības punkts un 19. darba kārtības punkts. Tātad divi, at, divi atšķirīgi gadījumi, divas atšķirīgas lietas. Abas divas lietas ir saistīts ar Dānijas uzņēmumiem. Viens no tiem ir Odenses tērauda kuģu būvētava. Un otrs ir uzņēmums Glassfiber no Dānijas. Tātad ierosinu dot vārdu Barbarai Matērai. Viņa kā referente var mūs iepazīstināt ar abiem šiem dokumentiem un pēc tam varēsim tālāk pāriet pie balsojuma. Matērs Konza lūdzu. Paldies, es jau prezentāciju veicu pagājušajā uh, nedēļā, kad notika budžeta komitejas sanāksme. Šodien mums vajadzēja koncentrēties galvenokārt kādu uz balsojumu, bet nu es izmantošu arī šo man doto iespēju, lai varētu varbūt arī teikt dažus vārdus. Uh, par dažādiem grozījumiem, kāda ir iesniegta, salīdzinot arī ar iepriekšējiem grozījumiem, īpaši attiecībā shipyard. Mm. Tad, tad arī lūgums uh, no Danijas un no shipyard, kas arī ir uh, radījis zināmas diskusijas. Un šeit jau īpaši ir jāuzsver, ka šīs uh, fonds nerestruktūrē pašu uzņēmumu Tas nav papildus uh, līdzeklis valsts atbalstam, tas ir fonds, kas tieši palīdz profesionāli integrēties strādājošiem un sniedz arī nepieciešamos struktūras un uh, materiālus, tiek maksāti arī apmācītāji. Uh, pasniedzēju kursos, uh, kur piedalīsies uh, strādājušie, lai varētu pārkvalificēties profes, citā profesijā. Tas ir fonds, kuru mēs varam uh, nu, definēt ad personam, jo personīgi šis fonds palīdz strādājošiem un nevis uzņēmam kopumā. Kā jau iepriekš arī tika pausta dažādas šaubas nākamajos Eh, šī fonda izmantošanas lūgumos tiek paredzēta arī īpašā daļa, kur arī tiks skaudroti, kādi ir motīvi un iemesli, kādēļ attiecīgā X uzņēmums vai eh, Y valsts ir lūgusi mobilizēt šo fondu. Un eh, tas būs notiks tādēļ, ka mēs visi atbalstām skaidrības, caurskatāmības principus mūsu rīcībā. Tādēļ arī būs šis papildinājums, eh, kur, kur kolēģi varēs arī iepazīties, kas arī eh, atspūļosies turpmākajos lūgumos, kur tiks prasīts eh, mobilizēt globalizācijā fondu lūgu. Un par vispārējo es jau detaļas, detaļas specifiskas sniedzu iepriekšējā budžeta komitejas sanāksmē. Lūk, tas arī viss. Paldies! Très bien, je vous remercie. Paldies! Materas kundze, mēs saņēmām arī citus dosjē lūgums, vai jūs varējāt arī jau iepazīties ar šiem dosjē, jo nē, jūs nevarat tagad komentēt to labi. Jums nebija, jā, mēs, jums vēl nebija laika tiem iepazīties, tad arī nevarēsiet komentēt labi. Tad pārējiem pie balsojuma lūdzu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr, oui. Euh, Oui, oui. Donc nous sommes. Euh, Balsosim. Un paralēli arī nodarbinātības uh, komiteja balso par savu atzinumu. Referenta arī ir tieši sazinās ar nodarbības komiteju. Liela politiskās atšķirības šeit nebūs. Lūk, tas jāpaturprātām. Tad nu nezaudēsim laiku gaidot uh, serbu vicepremjeru. Man saka, ka viņš ir nolaidies, un tagad viņš ir ceļā no lidostas uz parlamentu, pēc dažām minūtēm viņš arī būs klāt. Tad, nu, ķeramies klāt balsošanas sarakstam, ir divi ziņojumi. Sāksim ar ziņojumu par Odenses Steel Shipyard, kuģu būvētājs uzņēma Dānijā. Vispirms ir ceturtais grozījums, kur iesniedz Hartonga kungs. Referente ir pret, kurš ir pār? 1, 2, 3, 4. Kurš pret? Atturas. Noraidīts. Piektais grozījums. Balčītis kungs. Referentā par. Kurš par? Pret. Atturas. Pieņemts. Sestais Hartona grozījums. Svitrot otro punktu referentu pret, kurš par. 1, 2, 4 pret. Atturas. Noraidīts. Septītais Hartonkungs grozījums Bloka balsojums 7 un 10. Balsojums blokā 7, 10. Hartungungi. Kurš pār? Referent pret. Kurš pār? 4. Pret. Vairāk. Atturas. Abi šie grozījumi norēdīti. Hartungungi grozījums 8. Svītrojums. Referenti pret, kurš ir par? Pret. Atturas. Norēdīts. Deviņi Hartonga ziņo grozījums par pret atturas norēdīts. Pirmais grozījums Hartongungs grozījums par pret atturs norādīts. Divi Hartongungu grozījums referenti pret kurš par pret atturs identisks rezultāts norādīts. Hārdo kunga pēdējais grozījums. E. Punktā. Trešais grozījums. Tātad nokrīt. At, atkrīt. Bet varam balsot tātad, kurš pār. Pret. Atturas. Norēdīts. Šādi grozīt ziņojums par. Pret. Tātad 20 par. Pret. Atturas. Ziņojums par Odens Steel Shipyard 20 pār 4 pret neviens neaturas pieņemts. Tagad ziņojums Glass Fiber. Glass Fiber. Balčītis kunga grozījums ir vienīgais referents. Var atbalstīt, kurš ir pār pirmo grozījumu? Pret viens pret. Atturas, viens, atturas, pieņems grozījums. Un tagad uh, balsojums par visu ziņojumu. Pār. Saskaitīsim. 21. 21 par. 21 par cik pret? 1 pret, 1, 2, 3, atturas 4. Tad 21 par 4 pret, un neviens neaturas pieņemts. Lieliski. Tagad pārējām pie balsojuma par Tātad, tātad ir nepieciešami transferi, lai varētu finansēt atbalstu. DC 5 un DC 10. Tad jums referenti. Jūs esat par, jā, es esmu par. Mēs varam balsot kopā par 5 un 10. Labi, abas kopā tad balsosim. Kur ir pār šiem abiem transferiem? 5 un 10 pār. Nu, joprojām turiet rokas gaisā, mēs skaitam par. Tātad tie, kuri par. Kurš ir pret? viens, divi. Atturs. Viens neaturs. Pieņemam. 24 par, 2 pret. Nu, neviens neturs labi. Es jums pateicos. Esam tagad izskrījuši darba kārtību. Mēs gaidām, kad ieradīsies uh, Serbijas vicepremjers. Tad nu pagaidīsim, atcel, pārtrauksim sanāksmi varbūt kādu brīdi. Bet palieciet lūdzu zālē. Būsim pieklājīgi attiecībā Serbijas viceprezidentu, vicepremjeru. Tātad būs stunda viedokļa apmaiņa un pēc tam beigsim sanāksmi. Bien, mes chers collègues. Gudatie kolēģi, atsāksim darbu. Es vēlos sveikt mūsu vidū Sērbijas premjerministra vietnieku. Es vēlos viņam pateikties par to, ka esat uh, pieņēmuši mūsu izaicinājumu ierasties budžeta komitejā Paldies arī par to, ka uh, piekritāt arī mainīt uh, laiku, nu, ierašanās laiku, jo balsošanu mēs pabeidzām ātrāk nekā bija iecerēts. Tādējādi mums ir vairāk laika un uh, varam noturēt šo viedokļu apmaiņu ar premjerministra vietnieku. Gudētais uh, premjerministra vietnieki jūsu priekšā ir visu Eiropas parlamenta politisko grupu pārstāvji. Un Es vēlos teikt, ka šī budžeta komiteja, kuras loma Eiropas parlamentā ir būt pret visiem jauniem izdevumiem. Un koncentrēt uh, ierobežoto savienības līdzekļus un uh, izmantot tos politikās, kas ir redzami pilsoņiem. Budžeta komiteja ir atvērta Eiropas Savienības ārējām attiecībām, kaimiņa attiecību politikai, govie ārlietu un drošības politikai un, protams, pāri visam paplašināšanās politikai. Mēs ļoti cieši sekojam notikuma attīstībai Serbijā. Un varu arī tādējā taust kolēģu balsi un viedokli. Mēs ļoti augstu vērtējam pēdējos notikumus Serbijā, jo īpaši arī darbu, ko veikusi Serbija, lai vi sadarbotos ar starptautisko kriminālu tiesu Dienvidslāvijas jautājumus. Tas, protams, arī atvieglos sarunu turpinājusi starp Serbiju un Eiropas Savienību sarunas. Atgādina notikuši jau galvenie posmi. Serbija ir iesniegusi savu kandidatūru oficiāli 9. gada decembrī. Brīnišķīga simboliska sakritība. Tas bija laiks, kad stājās spēkā Lisabonas līgums. Arī um, um, vidusposma līgums arī tika noslēgts 2010. gadā. Kopš tā laika Serbija ir darījusi arī visu, lai piemērotu stabilizācijas un asociācijas līgumu. Ratifikācijas process ir uzsākts 10. gada jūnijā. Lūk, Tāda ir situācija pašlaik Eiropas parlamentā. Vairākas komitejas ir atbildīgas, lai varētu piedalīties eh, pievienošanās sarunās ar Serbiju un arī konkrētā brīdī eh, budžeta komiteja nāks klajā ar savu atzinumu un piedāvās arī parlamentam finanšu līdzēkļus, kādi ir nepieciešami, lai noslēgtu sarunas ar Serbiju. Tādēļ šī tikšanās mums ir īpaši svarīga. Mēs esam ļoti priecīgi jūs šeit sveikt mūsu vidū. Mēs zinām, ka jūs uh, esat uh, personīgi, kurai ir ārkārtīgi liela profesionālā un politiskā pieredze, ne tikai uh, Serbijas līmenī, bet arī Eiropas līmenī. Mēs ar īpašu interesi vēlamies jūs uzklausīt. Lielas paldies priekšsēdētāji. Vispirms uh, izteikšos franču valodā, pēc tam angļu valodā jo visai jo daudz laika esmu pavadījis arī Francijā. Pirmkārt, es pateicos jums par ielūgumu. Es uzskatu, ka nav īpaši ierasts, ka trešās valsts vicepremjers ierodas uzrunāt Eiropas budžeta komiteju. Bieži vien mēs tiek aicināti ārlietu komitejā. Uh, Nu, Atbildīgi par ārējiem jautājumiem. Eh, runa, izteikšos īsi, lai nu, varētu noturēt viedokļu apmaiņu. Esmu šeit, lai eh, informētu arī mums par eh, finanšu perspektīvu jautājumu un arī Eiropas parlamentu vairāk, vairāk nekā citi institūcijas parlamentiem zina, kādi ir resursi, kāda resursa ietekme, kā tie tiek izmantoti Un arī tad otrā daļa prezentācijā, kādas jums arī sniegšu nedaudz vēlāk, ar lielu arī interesi mēs sekojam šīs komitejas darbam un arī sūr komitejas darbam kas domā par to, kādā veidā jaunajā finanšu schēmā paredzēt uh, lielāku Eiropas ietekmi. Mums ļoti interesanti tas, ka tas nav īpaši ierasts, es runāšu ne tikai Serbijas vārdā, bet visu Rietumu Balkānu valstu vārdā, jo jau kopš deviņiem mēnešiem mums ir vairāks bijuši arī kontakti, un arī Belgradā aprīlī mēs varakstījām vienotu nostāju, kādu mums lūdz Eiropas komisija par, mū, par to, kādā veidā mēs redzam, kā attīstās Eiropas Savienības finanšu perspektīvas pēc 13. gada. Pirms uh, ej tālāk, tad eh, es ceru arī elektroniski un arī drukātā veidā es esmu saņēmuši trīs dokumentus. Pirmā ir šī prezentācija, otrs dokuments ir vēstule, kāda ir nosūtīta vairākiem komisāriem ar šo nostājas dokumentu, position paper. Un eh, tad ir arī trešais dokuments, eh, saru, runa, kādu es teikšu rīt AFET komitejām šajā runā. Es runāšu arī par sadarbību ar uh, kriminālu tiesu, arī par to, cik tālu ir uh, darbs uh, pie tā, lai mēs saņemtu kandidātu statusu, un es arī ceru saņemsim konkrētu datumu, kad uzsāksim sarunas nākamgad iestāšanai Eiropas Savienībā. Why, why is this uh, moment very important for Serbia? Kādēļ šis brīdis ir tik nozīmīgs visai Serbijai un Rietumbalkāniem? Balkāniem? domājot arī par uh, finanšu jautājumiem. Protams, tas ir lielā mērā saistīts ar krīzi un ar nākotnes paplašināšanos. Un uh, ļaujiet man būt pietiekam vaļasirdīgam. Balkānos mēs ļoti labi apzināmies, ka pēc Horvātijas uh, iestājas Eiropas Savienībā, ko mēs ļoti augstu atbalstam, uh, Tā tad ir noteikts grafiks 2013. gadā, lai Horvātija varētu iestāties. Uh, Eiropas Savienībā, tad īstenībā vajadzēs paiet eh, krietnam laiks brīdim, lai citas Rietumbalkanu valsts varētu iestāties Eiropas Savienībā. Un sabiedrība to ļoti labi apzinās. Nu, varbūt Islanda ir tāds izņēmums, bet, ja runājam par Belgradu un uh, citām Rietumbalkānu pilsētām, mēs zinām, ka mums ir jāiet pa ļoti garu ceļu. Un varbūt ka šis uh, ceļš ir pilns ar dažādiem ļoti sarežģītiem, ambicioziem kritērijiem. Mēs, protams, esam dzirdējuši ļoti daudz, guvuši daudz mācības un pieredzes, un kritērija, uh, nu, rada tāds barjeras, tie krājas šajā ceļā, to nekļūst mazāk. 2001. gadā es biju finanšu ministrs un uh, ar Džiģiču kungu mēs runājam par to, ka vajadzēja iestāties uh, iepriekšējā desmitgadē Eiropas Savienībā. Tālāk 2013. gads tika noteikts kā tāds uh, ceļa stabiņš, kā jauka vēsturiska atbilde 1914. gadā notikušajam. Un Protams, saprotams, ka 1914. gadā nebija iespējams iestāties Eiropas Savienībā. Un tagad Eh, mēs saprotam, ka arī 2013. gads ir pietiekami nereālistisks datums, un jūsu referents plenārsēdē atzina, ka finanšu plānam jātop sastādītam uz septiņiem gadiem, kā tas ir bijis līdz šim. Un tas nozīmē, ka Horvātija gan drīz visu iepriekšējo plānu laiku atradīsies ārpus Eiropas Savienības. Protams, tam ir politisks sekas. Mūsu valstis pamazam ķepurojas ārā no krīzes, un jāņem vērā, ka problēmas nesākās jau Miloševiča laikā. Kas notika 70. gados? Infrastruktūrā netika pietiekam daudz investēts. Ir e, divpusēji jautājumi, un tā tie ir arī jārisina. Protams, netika izbūvēts arī pietiekam daudz energoinfrastruktūras. Kādas varētu būt smagākās problēmas šajā desmitgadē? Ņemsim vērā, ka piedzīvam grūtus brīžus, finanšu krīze, tie visi ir šķēršļi. Un ja nekas nemainīsies eh, daudzgadu finanšu plāna izstādē, tad eh, būs tāda maza dārga Eiropa Balkānos. Said once, famously, la nature, nature abhors. Eh, kāds gudrs vīrišais teica, dabai nepatīk tukšums un protams, eh, jāsaprot, ka ir jābūt pietiekam spēcīgai darba kārtībai, un mums ir jābūt arī Eiropas vīzijai, lai varētu parūpēties, ka gan politiski, gan finansiāli mēs varētu izpildīt visus priekšnosacījumus iestājai Eiropas Savienībā. Mums ir jāparūpēs par pietiekam lielu instrumentu kopumu, kas varētu palīdzēt realizēt Eiropas darba kārtību. Uh, Jūs runājat par uh, ģenerāla Mladiča arestu. 2008. gadā man bija tas prieks parakstīt ES un Serbijas uh, stabilitātes un asociācijas nolīgumu. Uh, tas bija laiks, kad Kosovo pieņēma vienpusīgu neatkarības deklarāciju un, protams, uh, Serbija pret to nebija noskaņota tik viennozīmīgi. Pēc tam, kad tika parakstīta šī uh, Eh, neatkarības deklarācija eh, un tika eh, Franko Fratīnī, kas toreiz bija komisijas vicepriekšsēdētājs, pateica, ka spēcīgas reformas varētu palīdzēt īstenot vīzu liberalizāciju. Tā bija tā varbūt maigā roka, kas norādīja mums pareizo ceļu, un bez šiem ieteikumiem mēs droši vien nevarētu aizturēt ne Karadžiču, ne Mladiču, jo toreiz policiju vadīja citi cilvēki. Tāpat pat eh, narko karteļu vadītāji un citi noziedznieki tagad nebēguļotu vai neatrastos cietumā, ja 2008. gadā nebūtu norisinājušies tik būtiski notikumi. Tāpat nebūtu pieņemta arī rezolūcija par Srebrenicu un kopīgi ar Horvātiju un visām Bosnijas brīvajām kopienām mēs nevarētu saglabāt stabilitāti tik sarežģītos apstākļos. Es domāju, ka ja mums trūktu tādas Eiropas virzības, tad īstenībā tas eh, ļoti ātri atmaksātos un atmaksātos nepatīkam. Mēs īstenībā vēlamies uh, darīt visu iespējamo, lai 2014. gadā jau būtu gatavi uh, panākt nozīmīgu progresu. Bez Horvātijas Nu, tur ir maz dzīvo mazāk kā 20 miljonu cilvēku, un tie ir eh, tātad. Eh, IKP arī nav tik iespaidīgs, un uh, Rietumu Balkānu valstu iestāja Eiropā jau, protams, neko tik lielā mērā nemainīs, bet tas ir simbolisks jautājums, un mums ir jāparūpēs par šo valstu iestāju, ņemot vērā arī grūtos laikus, ko esam piedzīvojuši. Tagad varbūt galvenie vēstījumi. Mēs esam, darbie deputāti, un citu institūciju pārstāvi. Tātad pēdējās desmitgades laikā mēs ļoti labi esam izmantojuši tos resursus, kas tika nodot mūsu rīcībā. Pēdējās desmitgades laikā bija arī vairāki e, grūti brīži, protams, e, pēc demokrātisko spēku uzvaras e, divu gadu laikā mēs piedzīvojam ļoti daudz īpašu notikumu un Eh, ja mēs nebūtu parūpējušies par lietu sakārtošanu, tad cilvēkiem nebūtu pieejams, nepieejama ne elektrība, ne medikamenti. Mūsu uh, līdzekļu apgūs kapacitāte ir apmēram 99,6%. Otrs vēstījums, ko vēlējos jums šodien paust. Extremely big. The amount of Jāņem vērā, ka joprojām ir ļoti liels atšķirības starp tiem resursiem, kas tiek piešķirt vecām dalībvalstīm un jaunajām dalībvalstīm. Un eh, tad, kad 2003. gadā tika pieņemts lēmums par tām dalībvalstīm, kas iestāsies Eiropas Savienībā, eh, tad tika noteikts arī konkrēts līdzekļu apjoms, kas tām tiks piešķirts. Un ja Nekas nemainīsies, neskatoties uz uh, pašu labāko politisko grību, bez konkrēta finansējuma mums būs grūti atbilst visiem kritērijiem. Trešais galvenais vēstījums. Pēc 2013. gada mums ir jāparūpējas, lai pirms iestājas palīdzība būtu prioritizēta un uh, balstīta uz rezultātiem. Uh, Protams, ir jāinvestē arī eh, daudzi nozīmīgi projekti, eh, īstenojot pietiekam realistisku politiku. Mums ir jāsaprot, kur ir tie akūtie projekti, ar kuru eh, īstenošana nedrīkst vilcināties. Un, protams, dalību valstīs mūsu ministri šo vēstījumu arī var paust un aizstāvēt mūsu intereses. Protams, ja jūs paskatāties kartē, man kārtas nav līdzi, tātad jūs varat ļoti labi redzēt, ka Rietumu Balkānu valsts atrodas ļoti strateģiski izdevīgās pozīcijās, bet uh, eh, savu Serbiju ved visātrākais ceļš no Vīnas uz Stambulu, tātad uh, mums ir ļoti laba arī infrastruktūra, ir viegli nokļūt eh, tuvajos austrumos un ņemot vērā arābu pavasaru, arābu atmodu, nu tas noteikti būs uh, iegūs nākotnē vēl lielāku nozīmīgumu. Un šie galvenie vēstījumi katrā ziņā ir jāņem vērā. Mums ir arī uh, jāmaina tās sistēmas, kas ir novecojušas un ir neefektīvas. Kas notiek Horvātijā? Tagad Horvātija katru gadu saņem 150 miljonus eiro. 60-70% eh, no šiem līdzekļiem uh, tiek uh, izmaksāti. Uh, pabalstos un algās konsultantiem, kas īstenībā atrodas Eiropas Savienībā, palīdzot mums ikdienas darbā. Un mēs eh, varam saviem pilsoņiem arī pateikt, ka mēs ļoti cieši sadarbojamies ar Eiropu un eh, jau varam norādīt to vietu, kur nākotnē cerams tiks eh, pacelts Eiropas karogs. Kāds problēmas šeit rodas? Mums nav pietiekami daudz resursu, lai Eiropai un mūsu pilsoņiem demonstrētu, ka mēs esam gatavi iestāties jau nekavējoties. Jāņem vērā, ka e, mūsu priekšlikums ir ļoti vienkāršs. Šajā pašā aploksnē mums ir jāparūpējas par pietiekami lielu resursu palielināšanu lineārā veidā, Tādā veidā mēs varam izveidot labākas institūcijas, varam labāk sagatavoties iestājai, un ja kāds domā, ka šajos grūtajos laikos eh, Eiropas parlamentam un dalību valstīm vajadzētu mums piedāvāt kādus projektus, ko varētu īstenot eh, paneiropas līmenī, piemēram, CO2 piesaiste, eh, mazākumtautība integrācija, palīdzība patvērums sniegšanā un nelegālās imigrācijas apkarošanā. Tātad tie visi ir jautājumi, kuros mums varētu palīdzēt Eiropas Savienība un resursu uh, Eh, lineārs izmantojums un pieaugums pirms iestājas eh, palīdzības sniegšanā ir iespējams. Protams, tas būs sarežģīti. Un bija arī centieni visus instrumentus uh, ievietot uh, vienā kategorijā, ņemot vērā iepriekšējo daudzgadu finanšu plānu. Varbūt, ka paplašināšanās uh, kategorijas līdzekļus varētu novadīt arī uz struktūru fondiem, lai komisija ar padomi varētu padomāt, kuras kategorijas ir iespējams atvērt un pārskatīt, palīdzot eh, pirmsiestājas valstīm. Un mēs pie, piedāvājam uzsākt Eiropas pusgadiem semestri nekavējoties. Kādēļ? Tādā veidā Eiropas Savienība eh, varētu palīdzēt mums īstenot labāku mikrofinanciālo politiku protams, norisinās politika, politiskais dialogs par minoritāšu tiesībām, par institucionāliem jautājumiem, bet kā, kādai vajadzētu būt pensijas schēmai mūsu valstī, valstī, kas vēlas iestāties Eiropas Savienībā? Jūs esat izstrādājuši Kopenhāgenes kritērijus, bet eh, jums nav eh, tādi instrumenti, kas būtu ierobežojoši lai uh, nākotnē dalību valsts neiestātos Eiropas Savienībā, neiestātos tāds dalību valsts, kam ir uh, liels budžets, kam ir šie budžeta caurumi, tad vajadzētu uh, piedāvāt stimulus un vajadzētu piedāvāt garantijas kapitāla tirgos. Protams, to var garantēt ar to valstu budžetiem, kas ir uh, saņēmējs, kas ir ES budžeta saņēmējs. Tas palīdzētu mums stabilizēt savu fiskālo situāciju, jāņem vērā, ka 3,5 vai 4% budžeta deficīts galvenokārt Serbijā ir radies tieši banku krīzes e, dēļ, un tā ir nauda, ko nesaņem privātie uzņēmumi, ko nesaņem pilsoņi, bet saņem valdība. Rietumu Balkānos ir skaidrs, ko mēs vēlamies, bet uh, ko mēs saņemam, ko jūs saņemsiet. Jūs saņemsiet milzīgas ietekmes iespējas. Rietumu Balkānu garantijas instruments, tā ir programma, ko varētu īstenot, un ja to varēs īstenot, tad beidzot beigsies ekonomiskais populisms reģionā. Katrs no mūsu politiķiem vēlējās uzvarēt eh, vēlēšanās ar sekojušiem saukļiem. Mēs, piemēram, palielināsim pensijas par 30% bet tādā veidā jums vairs nebūs piekļuves uh, Rietumu Balkānu garantiju fondam, vai jūs patiešām esat sajūtas prātā, tā vajadzētu teikt šiem politiķiem, kas uh, bārstās ar neizpildāmiem solījumiem. Protams, ir arī jāracionalizē, jāoptimizē ekonomiskā politika un Serbijā pensionēšanās vecums, par to tiek tagad diskutēts, un es domāju, ka tie ir paši galvenie vēstījumi, ko, ar ko vēlējos jūs iepazīstināt, un varbūt tagad parādīšu dažus attēlus. Runājot par pagātni, domāju, ka esat jau iepazinušies ar daudziem ziņojumiem par situāciju Serbijā. Protams, visas Serbijas un arī Rietumu Balkānu vārdā vēlējos pateikties par jau sniegto atbalstu. Protams, mēs piedzīvojam grūtus laikus. 2003. gadā tika nogalināts mans priekšgājējs. Un mēs situāciju stabilizējam jau dažu nedēļu laikā pēc šīs slepkavības. Uh, Ja mēs runājam par ten koridoru, mums ir nepieciešami 43 miljonu eiro līdzekļu kas, protams, nav proporcionāli mūsu budžetam, un mums ir jāatjauno tā infrastruktūra, kas tika iznīcināta NATO spridzināšanas, NATO uzbrukuma laikā 99. gadā. Tas ir, protams, būtiski nevien Rietumu Balkāniem, bet arī visai Eiropas Savienībai. Un e, no tā, ja mums izdosies atjaunot šo infrastruktūru, ieguvēji būs visi, nevien mūsu dzimtene. Eiropas Savienība mums ļoti labi palīdz šo projektu īstenošanā. Runājot par e, pirms iestājas palīdzību, vēlējos pieminēt konkrētu jomu, proti pārobežu sadarbību. Tas entuziasms kas valda cilvēku, dažādu asociāciju, NVO, pašvaldību vidū, ir neaptverams. Cilvēki sadarbojas. Eh, tur eh, nav milzīgi projekti, tātad 20 tūkstoši eiro, 30 tūkstoši eiro, bet ar šiem līdzekļiem cilvēki. Eh, Serbija, Bosnijā, Serbijā, Melnkalnē, Serbijā, Horvātijā var sadarboties. Tā tad ir šādi divu valstu projekti, divpusēji projekti ar kuru palīdzību var īstenot uh, daudz ko un paveikt patiešām lielas lietas. Ir bijis viens audits pēc otra audita, uh, Arī Bretonvuds uh, institūcijas ir pārbaudījušas uh, atbilstību uh, finansēm un īstenībā tikai divi cilvēki tika arestēti pēdējo gadu laikā. Viens bija Eiropas Savienības pārstāvis, kas strādāja pie attīstības projektiem, un otrs bija darbinieks Belgradā de Belgrads delegācijā. Un e, vispār korupcija nav pārņēmusi valsts, tātad e, šie bija tikai divi epizodis gadījumi. Protams, eh, Eiropas Savienībai arī ir jāizrāda labā griba sadarbojoties ar Serbiju un citām Rietumu Balkanu valstīm. Mēs izmantojam IPA 1 un 2, um, reformējot institūcijas, sadarbojoties ar citām valstīm. Uh, 200 miljoni eiro gadā tiek izmantoti. We don't have enough projects lai uh, atjaunotu sagrauto infrastruktūru, mēs uh, veidojam arī tā saukto DAS sistēmu. Uh, pateicoties eh, kurai varam arī labāk apgūt fondu līdzekļus, un no sešām pakāpēm atrodamies jau trešajā pakāpē, īstenojot dažādus projektus un ehm, īstenojot tos kritērijus, ko no mums pieprasa Eiropas Savienība. Tagad eh, attēls. Pašreizējā finanšu perspektīva finanšu plāns ES12 eh, kopā ar struktūru fondiem un Eiropas eh, attīstības fondu. Tie ir apmēram 2000 uz cilvēku. American Express kādreiz bija tāda slavena reklāma, kas teica, ka dalībai uh, ir savas privilēģijas. Protams, tā tas ir bet jāņem vērā, ka ir milzīgas atšķirības un nevajadzētu būt pārsteigtiem ka tiek izdarīts milzīgs spiediens un valstis grib iestāties ES pēc iespējas ātrāk. Mums jau nevajadzētu par katru cenu ielikt šajā vilcienā tikai naudas dēļ. Mēs vēlamies iestāties vērtību, projektu, miera, stabilitātes, izreģu, cilvēktiesību dēļ, šo vērtību dēļ. Bet šāda veida struktūras iestāju pārdara par tādu pilnīgi neatliekamu finanšu, uz finansēm balstītu vajadzību. Es nevēlos izteikties pārāk ilgi. Domāju, ka minēju jau arī pašas būtiskākās atziņas. Protams, mēs esam arī uh, iepazinušies ar dažādām vājajām vietām Rietumbalkānu valstīs. Viena no galvenajām vājībām ir tām, uh, ka mēs eh, nobīstamies no uh, tādiem liela mēroga projektiem. Mēs ļoti bravūrīgi vēlamies īstenot dažādus projektus, mēs uh, prasām atbalstu no Eiropas komisijas, bet no lieliem projektiem mēs bieži vien vienkārši nobīstamies. Un, uh, jāpiešķir arī līdzekļi, piemēram, likumīgai zemes izmantošanai, dažādu vidus projektu īstenošanai, un tie ir projekti, kas, nu, kaut kur ir pazuduši no skatuves, un Eiropas Savienība varētu paprasīt, nu, kas tad notiek, kādēļ jūs šos projektus nesat realizējuši. Tādēļ mums vajadzētu būt pašiem stingrākiem pret sevi, paškritiskākiem, un ir jābūt arī daudz eh, stingrākiem kritērijiem, pirms vispār projekti no kādas valsts tiek pieņemti. Es neesmu pārāk lepns par to, bet Sērbija piedalījās arī Kopenhāgenes uh, vides samitā. Nu, varbūt man nevajadzētu atzīties, bet cīs nezinu, cik liels ir mūsu CO2 nospiedums. Tagad mēs zinām pēc Kopenhāgenes konf konferences. Mēs arī ļoti daudz strādājam pie atjaunīgo energoavotu izpētes. Protams, lauksaimniecība ir viena no iespējām. Uh, Mums viss ir jādara pareizi. Nodarbinātība, kvalitāte, izglītība Eh, tagad eh, bezdarba rādītājs mūsu valstī ir 19,6%. Mums ir jāparūpēs, lai mūsu valstī dzīvo tādi cilvēki, kas eh, ir prasmīgi, kuriem ir nevis 19. gadsimta prasībām, bet 21. gadsimta prasībām atbilstoša izglītība. Esam samazinājuši nabadzību un 400 miljonu eiro tika investēti izpētes, attīstības un tehnikas infrastruktūrā. Bez Eiropas Savienības atbalsta, dažādu fondu atbalsta mums iespējams nebūtu ne zināšanu, ne drosmes uh, ieviest vairākus pro projektus. Un es domāju, ka pateicoties Serbijas labajām piemēram, uh, mēs varētu iedrošināt arī citas valstis. Ir vien vēl kāds jautājums, kam vēlētos pieskarties, un īstenībā uh, tas nav pilnībā atkarīgs no mums, valstīm, kas uh, cenšas iestāties Eiropas Savienībā, varbūt tagad nevajadzētu uzbāzties citiem ar padomiem, bet mums ir jāņem vērā arī budžeta atbilstība IKN, nu varbūt parlamentam ir cits redzējums, bet es uh, iepazinos ar piecu finanšu ministru vēstuli. Es uh, saņēmu arī vairākas vēstules no Lielbritānijas un Eh, iepazinos ar vēstulēm no 12 eh, valstīm, kas joprojām saņem kohēzijas fondu līdzekļus. Nu jā, nu man eh, neviens neaicināja paust savu viedokli, bet. Tātad budžetu veido dalību valstu iemaksas 0,01% no IKN, bet Mums jāpadomā arī par kandidātu valstīm, tātad 20 miljoni no uh, Rietu Balkāniem 300 eh, tūkstoši no Islandes un 73 miljoni no Turcijas. Tā tad, nu, tie ir aptuveni aprēķini. Mūsu izaugsme ir 3%, Turcijā ir 10%, un, protams, ka viņi saņems arī vairāk maksājumu, piemēram, 100 miljonu, tad, kad mēs saņemam, nu, dažus miljonus. Uh, Jāņem vērā, ka šīs ir trīs atšķirīgas realitātes. Mēs visas valsts nevaram samest vienā katlā, bet eh, pārējot no 1,3% no budžeta uz 1%, ja piemēram iestāsies Horvētija, tad viss eh, paplašināšanās jautājums nozīmēs to, ka iemaksas uh, sasniegs 0,01% no IKN. Ņemot vērā valsts pap, Eiropas Savienības paplašināšanos, tātad, eh, ja būs vairāk valstu, tad katrai valstī atsevišķi būs jāmaksā mazāk. 0,01%. Ņemot vērā notikumus, ņemot vērā to, ko esam pieredzējuši nesen, es domāju, ka jūs varat paredzēt, ko es eh, vēlos pateikt. Rietumu Balkānos mums ir īstenībā milzīgas politiskās izmaiņas, ko esam paveikuši varbūt eh, ar pietiekam mazām summām. Mēs te nerunājam par miljardiem, miljardiem, miljardiem. Mēs runājam par pietiekami realistisku skaitli. Mūsu nacionālie IPA koordinatori arī atbalsta pieeju tādam lineāram budžetam un pateicoties šim atbalstam daudz institūcijas var sastrādāties, bet mēs joprojām nepiedalāmies šajā Rietumu Balkānu garantijas instrumenta darbā. Īpanāca divus gadus par vēlu, tad, kad jau uh, bija sācies iepriekšējais daudzgadu budžeta plāns, un noslēgumā. So, uh, this is a hypothetical thing. Uh, kā mēdz teikt, viens attēls bieži vien pasaka vairāk nekā daļrunība, nekā daudz teikuma. Tātad paskatieties uz šo attēlu. Horvātija un Serbija, sarkanā līnija ir tas, ko mēs konkrēti piedāvājam, un zilais ir eh, līdzekļu izmantošana bez lineāras pieejas. Mēs e, šādu pieeju vēlamies piedāvāt arī jums, parlamentam, dalību valstīm, un mums ir jāsaprot, ko tad jūs vēlaties panākt, e, iesaistot Rietumu Balkāns Eiropas Savienībā. Un ten koridors 4 miljārdu. 4 miljārdi eiro. Mēs vēl neesam paprasījuši pat vienu miljārdu vai pat vienu eiro, lai to īstenotu. Es vēlējos teikt, ka šogad sasniegsim budžeta deficītu, kas būs zemāks par 4%. Mēs esam pietiekami apņēmības pilni līdz 2015. gadam samazināt deficītu līdz pat 1%. Protams, mums ir e, vajadzīgi labāk demogrāfiskie rādītāji. Jāņem vērā, ka joprojām e, varbūt nesam sasnieguši Kopenhāgenes kritērijus, bet Eiropas eh, attīstības banka pieprasīs no mums valsts garantijas, ja mēs no viņiem lūksim investīcijas. Tādēļ ir jā, jāpaturprātā šīs divas līnijas, eh, to proporcijas, jo tas ir būtiski padomājot par eh, projektu attīstību. Es jau teicu, ka nevēlos izteikties pārāk tehniski. Runājot par makrofinanšu atbalstu, to varētu izmantot vienkāršāk un e, varbūt, ka vajadzētu padomāt arī par tā aktualizēšanu bet mums ir stabili resursi. Mēs esam pietiekami labi aizsargāti pret starptautiskām spekulācijām. Eiropas Savienībā ir eh, ļoti daudz dažādu finansiālu projektu, un mm, ja mēs iestāsimies Eiropas Savienībā, mēs varam garantēt stabilitāti no savas puses, arī mikrofinanciālo stabilitāti, un iepazīstoties ar mūsu skaitļiem, ar mūsu piedāvāto pārskatu, jūs varat secināt, ka desmit gadus laikā mūsu budžeta deficīts nepārsniedza 2,5%. Mūsu valstī dzīvo apmēram 60% eh, iedzīvotāji no visiem Rietumbalkāniem. Es vēlējos pateikties par jūsu uzmanību, un man bija patiešām liels prieks pirmo reizi ar jums tikties. Ceru, ka uzaicināsiet man vēlreiz, un tad es runāšu vēl īsāk. Paldies! Merci, monsieur le vice-premier ministre. Vous avez constaté. Paldies. Kungs, jūs redzējāt tad, tad arī no reakcijas, ka ļoti liela interese un uzmanība mēs sekojam jūsu prezentācijai augstu novērtējumu. Ir vairāk kolēģi, kur vēlas izteikties. Jūs mums sniedzat ļoti daudz precizējumu, arī ļoti saprotam skaidru prezentāciju. Bet, nu, tas rada, protams, arī daudz jautājumu. Fermakungs. Viņš ir koordinators un sociālistu grupas, eh, demokrāta grupas runas vīrs. Čau. Paldies, priekšsēdētāji. Esmu arī koordinators Sura komitejai un īpašais referents paplašināšanās jautājumos šajā komitejā. Uh, Ar interesi klausījos jūsu prezentāciju un patiešām vēlos jums teikt par to paldies. Tāpat vēlos jūs apsveikt ar to progresu, ko Serbija guvis gan politiskā, gan arī Eiropas finansējuma apgūšanas jomā. Nu, pāris pārdomu un komentāru un jautājumu skatoties uz to, kas tad ir bijis problemātisks tajā brīdī, kad esam sprieduši par paplašanāšanos ar iepriekšējiem valstīm, vienalga, vai tā būtu Horvātija, vai tās, kas pievienojas 2004. gadā vai 2007. gadā, un ir virkni jomas, ko vienmēr mums nāks ar tām apspriest. Pirmām kārtām. Uh, Tā ir tieslietu sistēma. Korupciju jūs jau pieminējāt pats, un mēs tiešām ļoti priecājamies, ka jūs kaut ko darat lietas labā, un patiešām ir ļoti nedaudz korupcijas gadījumu, īpaši saistībā ar Eiropas Savienības līdzekļu izmantošanu, bet korupcija, protams, iet tālāk nekā tikai tas vien tā ietekmē visu sabiedrību. Un tas ir ārkārtīgi interesants punkts, kas parlamentam vienmēr apspriežams. Varbūt ne šai komitejai tik daudz kā citās. Un 2010. gada progresa ziņojumā tieši šī bija tā joma, kur tika paust pavisam reāli kritika no komisijas puses. Tur tika teikts, lūk, ka Serbija ir spērus ļoti nedaudz sojas uz priekšu, lai sakārtot tieslietu sistēmu atbilstīgi Eiropas standartiem. Un tas, protams, ir izšķirīgs jautājums. Tas pats attiecas arī uz ekonomikas pārvaldību. Tam ir ļoti liela nozīme šai ziņā gribēju tikai izteikt šīs savas pārdomas un redzēt, vai jums ir kādi komentāri. Nu, tā ir tā joma, kurā vienmēr sastopamies ar problēmām. Un otra joma, kur vienmēr ir problēmas, ir ekonomiska rakstura subsīdijas tautsēmniecībai. Ar Horvātiju šobrīd, piemēram, spriežam par subsīdijām eh, kuģu būvētavām. Tas ir ļoti svarīgs jautājums viņiem. Un, nu, un, protams, te runājam par iepriekšējo postpadomsko mantojumu, šo valsts dominētās ekonomikas mantojumu kur eh, viss piederēja valstī un viss tika subsidēts. Nu, kāda tad ir jūsu, kāda jūs, kāds jūs pārdos par Serbiju šai kontekstā? Trešā joma, kur vienmēr sastopamies ar problēmām, ir ekonomikas attīstība un bagātības pārdalījums valsts iekšienē. Nu, piemēram, ja jūs salīdzināt Belgradu ar pārējo valsti, ar laukiem, ar lauku attīstības uh, E, situācija. Nu, tā vienmēr ir problēma. Lielās pilsētas aug ļoti strauji, tā parasti vienmēr arī notiek, bet kā tad to, šo finansējumu, kas nāk Eiropas Savienības, varētu vairāk izmantot lauku attīstībai, lai, vienlīdz, lai padarītu vienlīdzīgāk šo bagātības sadalījumu starp pilsētām un laukiem? Tas vienmēr ir bijis problemātiski visās iestā, iestāšanās valstīs. Un kāda ir, kāds ir jūsu domas attiecībā uz Serbiju šai saistībā? Tālāk NVO, pilsoniskā sabiedrība un mazie projekti ir pilnīgi dabiski, ka valsts, kas vēlas strauji attīstīties, turklāt vēlas īpaši pievērsties lielajiem, strateģiski svarīgajiem projektiem, lielajiem jautājumiem, kas spēj strauji mainīt sabiedrību. Mēs domājam, ka ir ārkārtīgi svarīgi rast pareizo līdzsvaru šai saistībā, jo vienlaicīgi ir nepieciešams atbalstīt arī mazās organizācijas, mazos uzņēmumus, lauku attīstību, mazākus projektus, lai izvairītos no tā, ka notiek tāda kā neobjektīva attīstība. Nu, kādas ir, kāda jūs nostājušā saistība? Es zinu, ka IPA programmas ietvaros bija sarunas ar Fils kungu un tika konstatēts problēmas attiecībā uz pilsoniskās sabiedrības organizācijām. Un izrādījās, ka ļoti grūti piekļūt līdzekļiem mazām, bet svarīgām organizācijām. Vai jums ir kādi komentāri par šo jautājumu? Un visbeidzot, lai neizteiktos pārāk gari gribu teikt, ka augstu vērtēju jūsu paustās idejas. Es domāju, ka tās būtu vērts apspriest eh, gan atbalsta izmaksas uzsākšanas posmā, gan arī citā, la, citos laikos. Un, protams, ar pilnīgu uh, Uh, atbalsta nodrošināšana pastāv, protams, starpības starp kandidātu valsts statusu un dalību valsts statusu, lai arī piekrīti jums, ka tas nav jautājums par to, vai Serbija kļūs par dalību valsts, bet drīzāk gan kad tā kļūs par dalību valsts, bet nenoliedzami, e, kamēr jūs nesat dalību valsts, jūs nevarat saņemt pilnībā tos pašus līdzekļus, ko saņem dalību valsts, ja vien jūs nesat izpildējis pilnīgi visus nosacījumus. Tā tad ir jābūt kaut kāda veida atšķirībai šai statusā un priekšrocībām, ko tas līdzinās. Bet, ja es saprotu, jums tiešām ir tā tā problēma šobrīd valstī, bet es domāju, ka par to mums vēl nāksies spriest. Paldies, saka priekšsēdētājs Bokraškungs tālāk. Thank you very much. Paldies, priekšsēdētāji. Gribēju sveikt Serbijas premjerministra vietnieku šeit. Viņš pēdējos desmit gadus ļoti aktīvi darbojas lai uzlabotu Serbijas izredzes iestāties Eiropas Savienībā, un varu tikai teikt, ka ārkārtīgi augstu vērtēju viņu paveikto un arī prezentāciju, ko viņš lika mums priekšā. Jo atklāt sakot, es tieši to no jums gaidīju. Tā bija ļoti laba prezentācija. Bet ļaujiet man jums tomēr uzdot pāris tādus izaicinošus jautājumus, lai pavirzītu šīs debats varbūt vēl tālāk uz priekšu. Šis priekšlikums par linearizāciju Eiropas līdzakļos Rietumu Balkānu reģionam ir ļoti interesants, manuprāt. Tas ir interesants ne tikai kā intelektuāls izaicinājums, bet arī pamatots. Bet vai jūs varētu vēl detalizētāk paskaidrot? Ko jūs domājat? Uh, par garantiju tam, ka Eiropas Savienības fondi varētu nodrošināt tālāk labāk iestāžu izveidošanos, jo tieši tas jau ir tas, par ko runājam šeit. Var jau aritmātiski runāt par to, ka, lūk, ir šis intervāls starp zilajām un sarkanajām līnijām pirms iestāšanās ir mazāks nekā tas intervāls, kas būs pēc tam, bet tas jau nav tas galvenais. Galvenais ir tas, vai Jūs varat šo fondu piešķiršanu izmantot tā, lai radītu labākas institūcijas, labāku pārvaldību un dotu tādu politisku grūdienu valstī. kas ļautu tālāk eh, veiksmīgi valstī pievienoties Eiropas Savienībai agrāk varbūt nekā citu scenāriju kontekstā. Jūs jau ļoti labi zināt, es esmu no tiem kas pilnībā atbalsta visu Rietumu Balkānu valstu iestāšanos Eiropas Savienībā, tik līdz tas būs iespējams. Un šai saistībā var jums pastāstīt, kas man lasīs šo politikas dokumentu ļoti uzmanīgi. Pirmajā lapusē jūs redzat tikai logo, un tad beigās ir arī paraksts. To parakstījuši četras valsts - Albānija, Melnkalna, Maķedonija un Serbija Bet ir taču vēl divas valstis, vai ne tā? Kāds ir jūsu viedoklis par Bosniju Hercegovinu un par Kosovu? Es saprotu, ka tas ir ļoti delikāts un politiski jutīgs jautājums. Es arī negaidu, ka jūs tagad te nāksiet klajā ar kaut kādiem radikāliem paziņojumiem, bet tomēr, tomēr jūs esat augsta līmeņa politiķis un jūs jau zināt, ka tad, kad jūs runājat Rietumu Balkānu valstu vārdā, jums jārunā tādā gadījumā ir visu šo valstu vārdā, to starp Bosnijas un Hercegovinas un Kosovas vārdā. Un tāpēc eh, visu cieņu, bet tomēr gribētu lūgst jūsu viedokli par to iespēju, kas pastāv tuvi, nu, kā, kādu pastāvu, lai šīs valsts varētu tuvināties. Un turklāt man ārkārtīgi interesē arī tas, vai šie priekšlikumi, ne tikai par linearizāciju, bet arī citi, ir jau tikuši apspriest ar Eiropas komisiju? Vai komisārs Fūle? jau ir par tiem dzirdējis. Es nezinu, vai mums šeit ir klāt kāds šobrīd no komisijas, bet būtu ļoti interesanti uzzināt, kāda tad ir tā sajūta komisijā, piemēram, reakcija komisijā šajā saistībā un šajā kontekstā, ko tā runās ar Serbijas valdību, kas ir, kas tiek runāts par šīm atbildām, jo jā, gal galā mēs jau šeit nerunājam par nav un tiešām jums taisnība šai ziņā pilnīgi noteikti summas nav liels. Mēs runājam šeit drīzāk par politisko gribu, par institūciju veidošanu, par nākotni visam šim paplašanāšanās procesam. Un šai ziņā, nu, jāsaka, vēlu Serbijai un Serbijas valdībai visu to labāko un daudz veiksmas. Lielas paldies, gotātais kolēģi, tālāk Jenskī kungs. Prezident, eh, Mr. Dželič. Kundze. Paldies saka Ņenskī kundze. Pirmam kārtam tautas partijas vārdā gribu jūs sveikt šeit un teikt jums lielu paldies par tiem centieniem, ko esat izdarījis un par tiem pozitīvajiem signāliem, ko Serbija nosūta saviem Eiropas partneriem bet uzstājos arī kā Bulgārijas politiķe, kuras pieredze e, aptver visu to, ko jūs jau minējāt, sākot no e, infrastruktūra izmaiņām, domu gājienu maiņas, mentalitātes maiņas, nu, protams, arī populismu esmu pieredzējis. Esmu strādājis par ministru Bulgārijā. Tā ir laikā, kad Bulgārijai oficiāli tika piešķirts kandidātu valsts status var jums apliecināt, ka Eiropas spiediens uz reformu izdarīšanu apmaiņā pret finanšu palīdzību un fondiem eh, ļoti pozitīvi ietekmē Bulgārijas eh, centienus nodrošināt atbilstību Eiropas dzīves standartam. Statistikas data liecina, ka Eiropas Savienība palielināja pirmsiestāšanās palīdzību par vidēji 30% periodā tieši pirms iestāšanās. Tā bija palīdzība, kas bija apmēram 400 miljonu eiro gadā un uh, sasniedz 2% no IKP. Šie līdzekļi bija ārkārtīgi svarīgi, lai sasniegtu ar Eiropas aizsītos mērķus, bet tāpat laikā tie bija arī kā tādi, kā tāds, tāds uh, eh, balva uh, par to, ja reformas tiks veiktas un jāsaka, pēc tam, kad reformas bija īstenotas, atkāpšanās ceļā jau vairs nebija Bulgārijas praksa pirms iestāšanās posmā un saistībā ar šiem līdzekļiem liecināja par to, ka visas politiskās un sociālās darbības un pasākumi ir jāīsteno kopējā pārvaldības struktūrā, palielinot nacionālo struktūru, atbildība pār Eiropas plānošanas procesiem jāsadarbojas eh, ar ilgtermiņā. Il ar visu veidu iestādēm, strādājot pie finanšu resursu piešķiršanas, jāpaliena koordinācijas starp centrāliem un vietējiem uh, orgāniem un institūcijām, lai uzlabotu izmantošanas spēju. Uh, Deličkungs, vai jūs varētu sīkāk pastāstīt par to, kā jūs un jūsu valdība risin šos jautājumus? Kā esat paredzējis risināt iespējamos trūkumus, īpaši tajos gadījumos, kur Eiropas Savienība varētu pieņemt lēmumu piešķirt Ehm, nu, palielināt līdzekļus tieši pirms iestāšanās posmā. Paldies, saka priekšsēdētājs. Tālāk Godmaņa kungs lūdzu. Mr. Jelic, I want to ask you. Godētājs Jelic kungs. The first thing about your economy. Pirmkārt par ekonomiku. Vai kādas problēmas nākotnē, ja jūs kļūtu par uh, dalībvalsti? Tātad 23% no nodarbinātiem joprojām strādā lauksaimniecības uh, nozare un lauksaimniecība veido 13% no IKP, taču jūs esat numur viens. Uh, tātad saldēto zemeņu pārdošanā pasaulē. Bet atbilstīgi reālai ekonomikai 25% no rūpniecības apmēram ir metāla. Uh, industrija. Jūsu galvenais eksportprodukts ir metāls, arī tērauds. Taču jūs teicāt, ka jums nav CO2 emisija. Bet ar metālu zinu, ka ir problēmas. Vai jūs redzat kādas iespējas restruktūrizēt jūsu industriju? Es pat nerunāju par, eh, ja jā, par metālu. Pēdējais jautājums ļoti interesants. Jūs nesat lūdzis palīdzību krīzes laikā, bet 2009. gadā jūs ekonomikas samazinājāt kā par 3%. Jūs mainījāt uh, valūtas uh, kursu 25%, un tagad jūs atgriežaties no. Uh, 8, 7, 5 un tam līdzīgi. Vai šī sistēma tiešām darbojās krīzes laikā, jo bija ļoti maz uh, samazinājums, un tad uzreiz jūs atgriezāties plusos 5% un tam līdzīgi. Un kā tas ir saistīts ar bezdarbību, jo, bezdarbi, jo bezdarbs visai augsts uh, 14%? Lūk, vienkārši jautājumi. Merci, merci, mon cher collègue. Lešlo Šurjan. Paldies, kolēģi, tālāk Lešlo Surjans. Paldies, priekšsēdētāji ministra kungs Jūsu prezentāciju atrada par ārkārtīgi interesantu esam. Tā bija lieliski ideja rīkot šīs diskusijas tieši šobrīd. Vai drīkstētu ar jums padalīties savā pieredzē? No, nāk no dalībvalsts, kas nav īpaši sen Eiropas Savienībā. Nu, pirmais apmēram pirms 15 gadiem aģentūra sprieda par iespēju paplašināties. Tas bija tāds, ka neformāls lēmums, ka, lūk, paplašināšanās tas viss ir labi, bet vairāk līdzekļu gan ne. Un ja mēs tagad salīdzinām, ko ieguva Portugāla iestājoties šai klubiņā, un ko ieguva tās dalībvalsts, kas iestājās 2004. gadā, tur milzīgi starpība šajos līdzekļu apņemos. Un tas nozīmē, ka Eiropas Savienības līderi ļoti konsekventi iesturējis savu nostāju, ka paplašināties jā, bet vairāk līdzekļu piešķirt nē. Tāpēc, domāju, ir ārkārtīgi bīstami, tā kā jūs sakāt, argumentēt par vairāk līdzekļiem paplašināšanās rezultātā, ne, neatkarīgi no tā, ka jums, protams, zināmā mērā ir taisnība. ir viens punkts, par ko neesmu īsti pārliecināts. Nu, piemēram, šī linearizācija. Es domāju, ka tas ir iespējams tikai tad, kad ir zināms iestāšanās datums, vai ne tā? Ja tas nav zināms, tad ir ļoti grūti kaut ko izlīdzināt, ir grūti novilkt šādu līniju atbilstīgā veidā. Mans premjerministrs eh, arī nesen viet, viesojās lauksaimniecības komitejā, un viņš arī pauda savu pieredzi. Ja viņš, kā zināms, nesen bija arī prezidentūras vadītājs, viņš teica, ka, lūk, paplašanāšanās jomā ir tāda zināma piesātinātība jau. Es tiešām domāju, ka pavisam nesen jūs valsts paveic ārkārtīgi daudz. Nu, pirms pusgada mēs runājām ar par paplašināšanos ar Islandi, ja viņi to vēlētos, un ar Horvātiju. Un tas arī aptuveni bija viss. Un tad pēc tam, jā, šī milzīgā pauze, nu šobrīd tas ir mainījies nu, dažādiem iemeslu dēļ, dažādu notikumu dēļ, bet, nu, zināmā mērā arī nedaudz Ungārijas prezidentūrai pateicoties, jo mums tas ir pilnīgi tā, tas tāds eh, labi turēts noslēp, noslēpums, bet mēs vēlamies, lai mūsu kaimiņu valsts ir visas šai klubiņā. Tieši tāpat kā to vēlas, protams, eh, Vācija, un to vēlas arī visas tās valsts, kas ir pie ārējām robežām. Un mans pēdējais komentārs ir šāds. Ja valsts mudina uz, eh, mudina uz paplašināšanos, tad jebkura mazākā aizkavēšanās valsts iekšienē var radīt lielāku eiroskepsi pilsoņu vidū. Jo viņi sāks teikt, lūk, lūk, viņi negrib, lai mēs iestājamies un tā tālāk un tā joprojām. Bet savukārt pāragri iestāšanās arī ir bīstama. jo, gal, jo ir taču arī nodrošināt, lai tautsemniecība gan konkurētspējīga šajā kopējā tirgu, jo ja tā tāda nav, tad jāsaka, tas ir tikai tirgus, un tādā gadījumā valsts jauniestājusies valsts zaudēs ražošanu, zaudēs darba vietas. Un tirzniecības līdzsvars Eiropas Savienības iekšienē arī būs grūti panākams. Tā gadījumā, ja šīs jauniestājušamies valsts ekonomika nav gana konkurētspējīga, un tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi, izmantot visus Eiropas un ne Eiropas līdzekļus, lai tautsemniecību padarītu pēc iespējas konkurētspējīgāku. Un tas pilnīgi noteikti var pātrināt uh, iestāšanās datuma. Un, protams, vēl jums visu to labāko. Paldies, godātais kolēģi, tālāk došu vārdu Alfonsī kungam. Paldies! Augsti vērtē prezentāciju kas parādīja, ka Serbija patiešām vēlas iet uz priekšu. Mūsu grupa uzskata, ka Balkānu valstis zināmā mērā jau ir Eiropas robeža iekšienā. Tā ir tāda tālāka integrācijas loģika, nevis tāda paplašināšanās loģika, ko izmantojam attiecībā uz Rietumu Balkānu valstīm. Un ir jārīkojas tā, lai Eiropieši var, var izmantot šo ekonomisko konverģenci nu, šo demokrātisko konverģenci un ekoloģisko konverģenci sev par labu. Tieši to aizstāv mana, mana grupa. Un tas, ko jūs teicāt, un šī informācijas trūkums, piemēram, par CO2 emisijām pirms Kopenhāgenes samita un tam līdzīgi, un tagad tas, kas ir mainījies, nu jā, tas liecina par šo integrāciju. Nu, tāds neliels pārdomas par integrāciju. Eh, es domāju, tas ir svarīgāk nekā paplašanāšanās ar interesi arī klausījos jūsu priekšlikumos par linearizāciju. Par to, kā organizēt Eiropas piedāvāto atbalstu integrācijas politikas ietvaros. Nu, jāsaka, jā, tam var būt ilgspējīga ietekme Bet, nu jā, ir taisnība, ja nav zināms iestāšanās datums, tad grūti kaut kādas prognozes veikt. Bet runājot par integrāciju, tad gan ir pilnīgi noteikti skaidrs, ka šāda iestāšanās būs un integrācija var iest, iesp, ir iespējams īstenot. Un eh, tam, protams, vajadzīga politiska griba. Un to jūs savā prezentācijā arī parādījāt. Paldies, saka priekšsādātājs, tālāk Greslas kundze. Vielen Dank. Paldies. Arī man jūsu prezentācija šķiet ļoti saistoša, un e, man arī simpātiski šķita jūsu atklātība. Jā, nu īstenībā bieži vien ir tā, ka viss runā tikai par naudu. Jā, šodien mēs arī runājam par naudu, par finansējumu, un ir tā, ka jaunās dalībvalstis saņem uh, desmit reiz vairāk naudas nekā uh, Balkānu valstis uz vienu personu. Protams, ka tas rada zināmas cerības, bet Eiropas Savienība ir arī tādā juridiskas personas statusā, un pēkšņi, tad, kad runā par naudu, nevienu tas vairs neinteresē. Nu, īstenībā man tāpat uh, liek. Uh, iziet Vācijā, jo daudzi ir neapmierināti, ka mums tagad par visu ir jāmaksā. Mani vēlētāji vairs nevēlas maksāt. Es tagad vēlējos vaicāt, ja Vācijas vēlētāji nemaksās vairāk naudas, nu kurš tad visu šo naudu maksās? Vēlējos jums lūgt iepazīties ar citiem finansējuma avotiem, ar citiem ekonomiskās sadarbības veidiem. Nu, iepazīstoties ar jūsu aprēķiniem, es īstenībā neesmu tik eh, optimistiska un eh, nedomāju, ka teritoriālā sadarbība ir tik veiksmīgs solis. Īstenībā jūs varat uh, darīt daudz vairāk, kādēļ nav tādas ekonomiskās savienības. Jums uh, visiem ir sava valūta, katrā Rietumbalkānu valstī tad ir vīzas, nu kādēļ Balkānu valstis pašas nesadarbojas ciešāk savās interesēs? Es domāju, ka šāda sadarbība pirms 20-25 gadiem kādreizajā Dienvidslāvijā bija visai veiksmīga. Tātad Rietumu Balkānu valstīm pašām vajadzētu pierādīt, ka tās ir gatavas pirmām kārtām sadarboties savā starpā. Un ja jūs uh, Eiropā vēlaties iestāties tikai finansējuma dēļ, nu tad īstenībā tā jau ir zaudēta spēle. Tas bija pirmais doma grauds, kurā vēlējos padalīties tālāk. Es nekad neesmu sapratusi, kādēļ jums tik ilgi vajadzēja, lai noķertu kara noziedzniekus, un viņi vēl ilgus gadus saņēma milzīgas pensijas. Nu, kur tad bija šī problēma? Kur bija aprakts summas? Kādēļ jūs nevarējāt atrast šos noziedzniekus? Es vēlētos no jums godīgi atbildēt. Paldies! Bien, merci beaucoup. Uh... Paldies! Es vēlos pievienot divus, trīs komentārus, godētais vicepremjerkungs. Jūs ievad vārdos runājāt, un arī to minēja vairāki kolēģi, ka Eiropas Savienība jau ir tā nedaudz nogurusi no paplašināšanās, un jūs to ļoti labi zināt kad mēs runājam par paplašināšanās līgumu, tas nozīmē startautisko līgumu kurš var stāties spēkā tikai tad, ja to ir ratificējušas 27 dalību valsts. Mēs raudzīsim, kāda būs situācija ar Horvātiju un Islandi, kā tad šī problēma risināsies. Taču mums visiem ir jāapzinās, ka eh, kandidātu valstīm ir jāpārliecina, protams, gan Eiropas Savienības institūcijas, Eiropas parlaments, bet arī 27 uh, eh, valdības un parlamenti. Jūs jau to minējāt ievadvārdos. Jūs ļoti labi zināt, ka tas prasīs laiku, ka tas nav nekāds uh, izpriecu uh, gājiens, bet nu, tas visiem mums ir jāpaturprātā. Vēl viens komentārs. Ļoti. Šī lineārizācija, šī progresivitāte, kā attīstās atbalsts atbalsta saņemšanu. Taču līkni būtu vieglāk arī, protams, izstrādāt, ja mēs zinātu konkrētu datumu, kad notikt pievienošanās. Taču šeit mēs pieskaramies problēmai, mm, kur ļoti labi zina kolēģi, kuri no valstīm, kas nesen ir pievienojušies Eiropas Savienībai šajā neskaidrības periodā, kad finanšu atbalsts ir relatīvi ierobežots, bet tas pār, tad, tad, uh, nāk klāt administratīvai tehnikai, kur administratīvā un tehniskais atbalsts ir ļoti liels, un uh, arī komisija tur nosūta desmitiem ierēģiņu, lai strādātu uz vietas. Es pieļauju, ka tā situācija ir arī Belgradā, un tad pēkšņi situācija pilnīgi mainās. Ir ārkārtīgi liela, fi, liels finanšu atbalsts, kas tiek piešķirts valstī lai varētu piemērot Eiropas Unības politikas, bet tad Eiropas komisija uh, atstāja tikai dažus ierēģus uz vietas, kuriem ir dažādas funkcijas un kompetences. Un tad mēs saprotam, ka mēs vienu līdzsvaru trūkumu aizstājam ar kādu citu, un pirmos gadu, pirmie gadi Eiropas Sanībā nebūtu tie vieglākie, jo ir ļoti daudz resursu, ir ļoti daudz uh, programmu, kāda ir jāpiemēro, ir uh, jāīsteno Eiropas Sanības tiesību aktu kopums, tāpat laika administratīvā palīdzība, kas palīdzēja to visu sagatavot, vairs nav pieejama valstīs, kurā jau ir uh, ļoti kompetenta administrācija, pārvaldība, lietas notiek labāk, uh, kur situācija atšķiras, tur, protams, ir lielākas grūtības. Godētais vicepremjer kungs aicinu atbildēt uz uh, kolēģu jautājumiem. Darīšu to hronoloģiski. Pirmkārt, kas attiecas uz tiesu jautājumiem. Kad mēs izveidojām valdību trīs gadu apakaļ, viens no svarīgākajiem uh, elementiem, par kuriem mēs runājam koalīcijā, bija tas, ka mums ir vienlaicīgi jācīnās pret lielo uh, organizēto noziedzību un jāuzlabo tiesu sistēmu. Viens bez otra nestrādās. Mums ir jau pēdējā desmit gada pieredze, mums ļoti nopietni noziedznieki tika arestēti, bet tiesu sistēma dažādiem iemeslu dēļ nevarēja uh, attiecīgi skatīt viņu lietas. Tātad jā, jātīsta abas puses. Mēs ieguldījām ļoti daudz resursu un jāteic arī, ka mūsu slepenie dīleri, mūsu slepenā policija galvenokārt meklē narkotiku dīlerus meklē lielos noziedzniekus. Tagad viņi daudz arī specializētāk, arī tiesu sistēma. Ir labāk attīstīti, kur strādā kompetenti cilvēki, viņi ļoti zina, ka viņiem ir jāskatās. Mm, ir jāmeklē lielie noziedznieki. Tātad galvenais jautājums, vai valsti vada politiķi, par ko esmu balsojis, vai arī noziedznieki? Tie ir galvenie Serbijas pilsoņu aktuālie jautājumi, un mēs esam darījuši visu, lai mēs uzlabotu mūsu tiesisko sistēmu un arī. Arī mūsu prezidenta galvenā sapsonis bija strādāt šajā virzienā, pilsoņu virzienā, un arī um, Amerikas narkotiku apkarošanas birojas arī bija Belgradā, lai varētu arī palīdzēt mūsu administrācijai īstenot starptautisko sadarbību. Tādējādi mēs varējām uh, Argentīna apturēt piecu tonu kokaīnu krāvu un uh, Tad, kad, protams, mēs uh, arī noķerām galvenos, tad arī visas mazās, mazie dīleri un visas mazās bandas arī klusājāks. Un tas, protams, atstāja iespaidu arī rietumu Balkānos, arī uz narkotiku tirzniecību, arī Francijā, Itālijā un citās Eiropas valstīs. Tātad mēs arī ar, ar mūsu dienestiem, arī uh, citu valstu dienesti apmainās ar uh, ļoti svarīgu informāciju, un tas uzlabojas mūsu policijas un arī tiesisko darbu, lai viņi varētu darīt savu darbu par tiesu sistēmu. Jā, tas ir ļoti sarežģīti. Mēs esam demokrāti, mums ir nošķirts uh, vāras. Tajā pat laikā, es zinu, tas esmu vienīgais uh, ministrs, kurš bija iepriekšējā valdībā un kurš joprojām ir uh, valdībā. Run, runājot arī ar galveniem tī. Mēs arī runājam ar. Uh, Tiesu sistēmas atbildīgajiem, ka viņiem pašiem ir jātīra savu sistēmu Um, ka nevajag gaidīt uh, spiedienu no sabiedrības, un ir jāteic, ka tas nenotika. Un Džinģičs tika nogalnāts premjerministrs, jo, nu, varbūt pie, par to vajadzētu runāt kādā neformālākā gaisotnē, jo šis stāsts ir ļoti skumjš, jo Jo tad divi noziedznieki, kas nogalināja šo premjerministru, viņi vienkārši iepriekš eh, tiesneši viņus atbrīvoja, un mēs redzam, ka katrai saiknē jābūt ļoti spēcīgai, lai viss sistēma apdarbotos. Eiropieši tieši runā par Balkāniem, tieši tad uh, korupciju un noziedzības sakra, un mēs nevēlamies to. Tad, kad arī tika uh, aizturēti Mlādiči un Garādžiči. Mēs par tos bijām ļoti lepni un mēs negribām, lai par Balkāniem runā tikai par noziedzību. Arī runājot par valstīm, kuras nesen iestājušās Eiropas Savienībā, kurām arī bija šādas problēmas, un mēs uh, mācāmies no viņām. Vispirms mēs attīrīsim pašu savus sistēmas, un tad īstenosim nepieciešamos, nepieciešamās reformas Un jāteic, ka investoru galvenā problēma ir tāda, ka, jā, tas valsts izskatās labi, ja, bet, ja ir kāda problēma, vai es tiešām varu uzticēties tiesu sistēmai šajā valstī, lai varētu taisnību uzvarēt. Un nevis cīnīties ar šo sistēmu. Arī uzklausīsiet AFET komitejā teikto runu, un uh, tur es arī runāju par to. Jāteic, ka mums vēl ir uh, ceļš priekšā un darbs darāms. Uh, konstitūcijā mēs arī atrunājām ļoti svarīgu jautājumu par to, kā tiek iecelti tiesneši un prokurori. Tur ir īpašs process paredzēts. Mēs runājam ar Eiropas komisiju arī citiem. Mums tagad ir jāraugās kādi tad mums ir uh, šis personāls, lai mēs pieļautu pēc iespējas mazāk kļūdu. Tad tiesu vāra, kur izpildē arī ļoti minimāla, bet profesionāla. Eiropas Savienība, man, nu, man nav statistikas dati. Puse, ja nu mūsu sarunām arī tie galvenokārt jautā tieši par sistē, tieši sistēmu sakārtošanu. Un 35 gadu vecā ties, um, tieslietu ministre. Viņas dzīve ir diezgan traka, viņu pavada nepārāk 5-6 um, miesargi. Bet esam izveidojuši jaunu aģentūru. Mm kur ir arī eh, policijas, slepenie policijas eh, dienesti un tam līdzīgi. Bet eh, es darām visu, lai samazinātu korupciju. Esam aizturējuši piecus universitāšu profesors, jo viņi prasīja kūkuļus un studenti ierakstīja viņus video un viņus aiz, tika aizturēti. arī um, farmācijas uzņēmumi, kuri arī uh, um, nodarbojas nu, ar korupciju. Arī mērs, arī um, pilsētu mēri. Uh, lēti pārdodot lauksaimniecības zemi un pēc tam tur ceļot uh, mājas un darboties nekustamo īpašumu. Tas notiek Serbijā. Jūs, aic, ja jūs uh, jautāsiet Serbijai, vai mēs esam atrasinājuši korupcijas ja problēmu, viņi teiks nē, bet process notiek, un es domāju, ka mēs esam veikuši ievērojumu progresu, cīnoties pret lielu un mazu korupciju. Mēs noteikti turpināsim vēl runāt par šo jautājumu ilgus gadus, jo šis jautājums joprojām būs aktuāls. Pašlaik, ko mēs darām, ir prevencija, piemēram, kopā ar aģentūru Transparency, Transparency International mēs raugāmies, kādi lēmumi tiek pieņemti valdības līmenī un uh, darām visu, kad, tad, kad ir. Uh, ja mēs redzam, ka ir necaurskatāms process, tad mēs mēģinam to atrisināt. Jā, tad lēmums uh, tiesneši un kādēļ attiecīgais lēmums tiek pieņemts. Te es apstāšos, bet jā, runāt par šo jautājumu, bet nu jūs sakarnāt par tiem. Jā, nu, šis ir galvenais jautājums. Arī par tribunā, par. Uh, noziedzības eh, tiesu sadarbojamies. Par subsīdiem runājot, Bokrašs kungs droši vien tas zinās visvairāk. Mēs bijām tā valsts, kas nolēma nu, nepiešķirt subsīdijas banku sektoram nemaz. Mēs slēdzām 80%, eh, konfiscējām 80% banku aktīvus pilnībā. Uh, jo pieredze liecināja, ka pārkapitalizējot faktiski sliktas bankas, kas pārsvarā ļoti politizētas, turklāt vēl nav, tam, tam nav nekādas jēgas, un tā visa rezultātā mums ir ļoti labs šobrīd banku sektors, 90% aktīvi piedara uh, Eiropā bāzētām bankām, tām ir labāki kapitāli šeit, Serbijā, nekā pašā savās mītnes valstīs, tur regulēšana, rezu, regulēšanas rezultātā. Nu, mums nebija vajadzīgs Eiropa, lai uh, izkļūtu no šīs krīzes, un subsīdiju līmenī runājot. Uh, um, Serbija jau vairākus gadus ir izmantojusi tādu filozofiju, ka nevajag atdzīvināt, atdzīvināt to, kas faktiski vairs nav atdzīvināms. Nu, varbūt kritika, ko varētu izteikt, ir tas, ka mēs spēlējam šai spēlē, eh, cenšoties piesaistīt investors, nenoliedzam, bet mēs neesam vienīgie. Nu, piemēram, mēs vēlamies, lai Fiat ceļ uh, vienu miljardu vērtu rūpnīcu pie mums un ražot automašīnas šeit. Un uh, es domāju, ka tas arī būs iespējams turklāt. Uh, Viņi grasās arī turklāt ražot modeli Amerikas tirgumu. Nu, tas nozīmē, ka būs 300 miljonu eiro investēti šeit, eh, Serbijā. Šai projektā, un tā tas arī notiek nenoliedzami. Pašlaik šobrīd ir ļoti plaša starptautiska konkurence par šādiem projektiem. Mēs piedāvājam subsīdijas eh, uzņēmumiem, kas, piemēram, vēlētos atvērt eh, savas ražotnes Serbijā. Tālāk par NVO runājot. No Tie, kas ierodas Serbijā, ir pārsteigti par to, cik augstā līmenī ir NVO sektors Serbijā. Es pat teiktu, tas ir kā tāds papildu pro produkts Miloševiču laikiem. Ir ļoti daudz augstu kvalificētu cilvēku, godīgu cilvēku, kas nolēma toreiz nekalpot šim režīmam. Un bieži vien viņi to darīja tāpēc, ka viņi bija profesori, viņi tika arī izmest no universitātēm, un tagad viņi ir kļuvuši par NVO vadot, vadītājiem. Un es domāju, tas ir ļoti labi. Un tas, ko jūs teicāt, eh, jā, lūk, noteikumi finansējuma izmantošanai ir ļoti sarežģīti mazākiem uzņēmumiem NVO, jā, par IPA runājot, 2 eh, līdz 4 miljoni gadā aiziet tieši NVO sektoram. Mēs pagājušajā novembrī, lai palīdzētu viņiem, izveidojām biroju attiecībām ar NVO, tas ir pakļauts premjerministram, kandidāti tā vadīšanai tika izvēlēti no paša NVO organizāciju puses, un tā ir sieviete, kas palīdzēs tātad NVO sektoram vairāk apgūt Eiropas Savienības eh, fonda līdzekļus. Esam turklāt izveidojuši arī Eiropas integrācijas biroju, kas noslēdz vienošanos ar visiem lielākajiem NVO valstī. Un domāju, ka NVO šobrīd eh, nu, ļoti labi darbojas Serbijā. Es esmu valsts ierēdnis un varu jums teikt, ka tas nebūtu nav tik patīkami, jo viņi bieži vien vērš kritiku pret mums nenoliedzami. Man nav laika, bet es jums varētu sniegt garu un eh, diktu sarakstu par to, ko esam uzlabojuši, kā esam rīkojušies, tāpēc, ka NVO sistēma ir bijusi tik darbīga un izdarījusi spiedienu uz mums. Liberalizācija. Nu, te es vēlos apvienot eh, vairākus jautājumus savā atbildē. Es, protams, labprāt gribētu arī zināt eh, par linealizāciju runājot, kad ir tas datums, iestāšanās datums, bet to, protams, neviens nezin. Pat ja kāds to zina, tad viņi arī nekad to neteiks. Tātad mēs šeit nerunājam par eh, daudzgadu finanšu schēmu līdz 2013. gadam. Mēs nevaram teikt, lūk, Serbija 2018. gads, tas jau pēc nākamā daudzgadu finanšu schēma, Montenegro, piemēram, Melnkalna 2017. gadā vai tam līdzīgi. Nē. Doma ir eh, izstrādāt to smalkāk. Nu, piemēram, pateikt, lūk, Negaidīsim, kamēr pievienojamies, lai, lai īstenot šīs pārmaiņas. Nu, lai nav tā, ka, lūk, die, nakts pirms tam, pēc tam, lūk, uzausta gaisma. Nē, drīzāk vēlamies nodrošināt normālu progresiju. Tas ir kā tāds pusauds, kas aug un kam ir vajadzīgs atbalsts visu laiku. Atšķirīgs atbalsts, kad viņam 12, 13, 14, un jo viņš vecāks kļūst, jo viņam ir vajadzīgs atbalsts, bet citādāks. Te runājam pirmām kārtām par tādu spēcīgu, ka nav vajadzīgs tāds spēcīgs nodalījums starp obligātām un neobligātām programmām, jo visefektīvākās programmas ir tad, ja ir, piemēram, pār, pāris miljonu eiro, kas ir sadalīti pa mazākiem spēcīgiem projektiem. Es uh, tomēr gribētu teikt, ka tas parasti nav tik efektīvi, jo vajadzīgs ir arī taustāms, taustām ietekmi uz pilsoņu dzīvi nevienmēr viegli kvantificēt pilnīgi visu, bet tieslietu jomā statistikas tāds ir iespējams turēt. Piemēram, par to, kāda veida tiesas lēmumi ir atcelti pēc pirmā, pēc pirmā procesa, eh, kas ir noticis nākamajā apelācijas pakāpē. Iespējams skatīties, cik ilgi ir bijis vajadzīgs, cik ilgi gājas process, ilgi bijis vajadzīgs, lai pieņemtu lēmumu, kāda ir bijusi vērtējumi eh, no to cilvēku puses, kas ir vērtušies pie tieslietu sistēmas. Un tas, kā šai situācijai vajadzētu virzīties uz priekšu, tam vajadzētu vajadzētu būt daudzgadu programmai, vajadzētu būt gan obligātām, gan neobligātām programmām, kas tiktu sasaistītas savā starpā, un tad tieslietu jomā es varu jums jau, es jau jums devu vienu piemēru, bet varu dot vēl arī citus. Mm, tas virzītos priekšējā taisnība. Nedrīkst eh, būt tikai, piemēram, līdzfinansējums ceļu sektoram. Tajā gadījumā, piemēram, transporta sektors ir ārkārtīgi piesārņojošs. Nē, nu tā nevar. Bet no otras puses ir jādod kaut kāda motivācija enerģijas sektora pārmaiņām ar šo neobligāto programmu pusi, neobligāto sesti pusi. Tas daudz vieglāk eh, varēs nodrošināt tālāk progresu. Tālāk par šo progresiju runājot. Nu, kā jūs teicāt, jā, pastāv tāds kā pagurums e, paplašanāšanās jomā. Mēs, protams, par to zinām. Droši vien pats ļā, nepiemērotais laiks šobrīd e, nākt un runāt par šo daudzgadu finanšu schēmu un mūsu vēlmi iestāties. Bet mums ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt iespēju šai lineārajam pieaugumam. Protams, ne jau mehāniski, nē, nē, tam nav jābūt mehānismam. Lūk, 20% katru gadu, lai kas arī nenotiktu. Uh, Nē, nē, nē, tam šim pāpjaugumam jābūt saistītam ar progresu, sadaļai pa sadaļai, atvērtajām sarunas sadaļām, eh, sa, ar, tam jābūt sasaistītam ar vērtējumu no Eiropas komisijas, lūk, kad viņi saka, lūk, tur ir jau panākts tas un tas, un ir vajadzīgi šādi starposma sliekšņu vērtības, kas ļautu nu, konstatēt, kas, kāds progress ir noticis, lai mēs varam šos šķēršļus pamazām pārvarēt. Uh, Un e, droši vien, ka desmit gadu laikā mēs nepievien, nepievienosimies, nu, ja nu kaut kas kardināli nemainīsies finanšu schēmā, tad uh, mēs nevarēsim tik strauji tikt uz priekšu. Bet, nu, šajā virzienā vēlamies iet, bet esmu pilnīgi noteikti gatavs runāt vairāk un specifiskāk par visu šo ideju. Tālāk jautājums par, neatstum, ne par neatstumtību un par mūsu kaimiņiem. Mūsu bosniešu draugi ieradās pie mums un teica, lūk, jā, mēs jūs atbalstām, viņi nosūtīja mums vēstuli, bet tā kā viņiem nav izveidot valdības, gan ceru, ka viņi drīz pie tās nonāks, viņi nevarēja, viņi neviens nebija pilnvarots parakstīt šo dokumentu. Un kas attiec uz Kosovu savukārt Vašingtonā. SVF sanāksmes laikā un Pasaules bankas sanāksmes laikā es tikos ar kolēģi no Kosovas, kas atbilst par finanšu ekonomiku viņu valdībā, un mēs apspriedāmies ar viņu dokumentā. Jūs redzēsiet, ka šis dokuments ir atvērts arī citiem parakstītājiem, tātad viņi ir pilnīgi noteikti laipni aicināt to parakstīt. Vienīgā problēma, kas viņiem ir ar Serbiju, ir tāda, ka ja mēs neatzīstam Kosovu, tad, protams, uh, to, un turklāt atzīmēšu, to nedara arī piecas Eiropas Savienības dalība valsts, tad mēs nevaram parakstīt dokumentu ar kaut ko, ko mēs neatzīstam kā pastāvošu. Nu, protams, mēs esam gatavi uh, nu, saņemt parakstu, piemēram, UNMI Kosovu, bet tā, tā, to, kas nav pieņemams viņiem. Un tāpēc mēs uh, tik izniegt rezolūcijā ANO uh, par dialogu uzsākšanu Prištinā. Četri raundi jau notikuši. Uh, Tas notiek, protams, ES pāraudzībā un īpaši Aštons kundzes darba komandas vadībā, un e, par rezultātiem var jums pastāstīt, bet rezultāti tur pamazām gūti. Ir divas lietas, ko vēlamies panākt šogad. Pirmām kārtām vēlamies atrasināt muitas spiedogu jautājumu, un otrām kārtām vēlamies nodrošināt šo Kosovas pārstāvniecības jautājumu, eh, jo tas rada problēmas gan viņiem, gan mums un gan visiem pārējiem reģionā šobrīd. Serbija, protams, neat, neat, neatzīs eh, šo valsti, tāpēc, ka tā vienpusīgi pasludināja neatkarību. Serbija zina tāpat laikā arī, ka viņi nevar iestāties Eiropas Savienībā šo jautājumu neatrisināt, un tā vēl šo jautājumu atrisināt. Tas ir saistīts ar virkni jautājumiem, suverenitāti, robežām un tā tālāk, bet tajā pašā laikā. Uh, Tas pats attiec arī uz Prištinu, vai ne tā? Nu, tāpēc, ja viņi vēlas iestāties Eiropas Savienībā, ja mēs tā padomājam, tad tādā gadījumā tā ir ļoti pamatīga motivācija, lai nonāktu pie vēsturiska, pamatīga kompromisa starp Serbiju un Kosovu. Jo problēmas jau nesākās ar Miloševiču, un tās arī nepazuda ar Miloševičam aizējot. Nu, tik daudz par šo kopējo reģionu. Mēs runājam ar komisiju, mēs rītdien turpinam šīs sarunas, rītdien tikšos ar mm, pārstāv no ģenerāla direktora, direktorāta Eh, vienu arī pārstāvu, kas atbild par ripa, un Zagrebā tikšanās laikā maijā jau šis jautājums tika pieminēts, tika sagatavots nostājas dokuments, kas parāda jau lielāku elastību, bet, nu, teikšu tā joprojām tas ir tāds ļoti kautrs solis uz priekšu. Varbūt Eiropas parlaments varētu komisijai padarīt, palīdzēt uzņemties vairāk, būt drosmīgākai. Tas būtu ļoti labi. Tālāk par Bulgārijas jautājumu, to, ko uzdeva Ņenskī kundze, šķiet viņa ir jau pati devusies projām, bet ļaujiet man dot piemēru. Eiropa vēlas nodrošināt savienojumus starp ziemeļiem, eh, dienvidiem, austrumiem, rietumiem enerģijas jomā, un tāpat laikā tā joprojām būtu Krievijas gāze, no nu arī Nabuko cauruļvats to nozīmētu. Otingar kungs lūdzu mūsu enerģijas ministram un Bulgārijas enerģijas ministram ierasties, lai pateiktu, ka, lūk, jums ir nepieciešams izbūvēt caurvadu starp Sofiju un Nīšu, kas ir uh, Serbijas dienvidos. Jo tādā gadījumā mēs varam nodrošināt citu enerģijas ceļu, kas ļautu nodrošināt dabas gāzes pievedu, un tas, protams, interesētu Eiropu nenoliedzam. Nu, lūk, un tā kā priekšrocības uh, šajā, šajā ziņā būtu, tad Sofija varēja nodrošināt uh, 56 miljonus eiro un daļu no šī cauruļvada uh, tiktu nodrošināt, bet tā ir ievērojami īsāk nekā tā daļa, kas būtu jāceļ Serbijai. Un arī turklāt Bulgārijā tas daudz vienkāršāk. Viņiem ir kanjons, mums ir kalni, mums ir divi miljoni eiro atbalsts, lai mēs varētu izp veikt iespējamības izpēt. Mēs jau nepras neprasam Eiropu nosūtīt mums darbiniekus, bet es to, ko vēlos pateikt, ir tas, ka mēs desmit gadus un es neesmu vienmēr bijis valdībā, mēs esam ļoti atbildīgi pārvaldījuši šo valsti. Mums nav suverēno valsts parādu, mums ir eh, veselīgs eh, pārvaldes sistēmas, kas veidojas, un šī lielā Eiropa nevar gaidīt no mums, ka mēs paši saviem spēkiem varētu finansēt pilnīgi visus projektus, kas varbūt, vai vismaz lielākā daļa no tiem, varētu viņus interesēt vairāk nekā mūs pašus. Uh, Es, nes, es, es domāju, ka tas ir vienkārši negodīgi. Un tāds arī nevar notikt. Mums nav tik daudz fiskālas kapacitātes, mēs nespējam to izdarīt vieni paši. Es nesaku, ka Eiropai to vajadzētu darīt mūsu vietā, nē, vai Rietumu Balkānu valsts vietā, bet es vienkārši saku, ka ir ļoti liela, ļoti liela telpa šeit nodrošināt apusēju apusēs priekšrocības, jo tādā gadījumā visus šos tenders, kas, kas konkurs, kas būs saistīti ar, ar šo caurvadu izbūve, protams, tiks piešķiet Eiropas uzņēmumiem. Un tu jāsaka atkal kārtējo reizi priekšrocības būs, piemēram, eh, Eiropas eh, uzņēmumiem. Protams, nemaz nerunājot par eh, ceļu konkursiem, kur vinēs poļu uzņēmēji noteikti. Nu, tā tad tā vien tāda ilustrācija, ko varēju jums sniegt tālāk tautsēmniecību. Pēc tam, kas piedzīvojam to, kas notika Eirozonā, mēs zinām, ka mēs nepievienosimies Eirozonai, nu, vismaz turpmākos 20 gadus. Līdz ar to mūsu valūta ir un paliks dinārs. Ja tā tas būs, tad tādā gadījumā mums ir jāpārliecinās, ka mums ir ekonomikas vēst uz dino, dināru, nevis uz eiro. Jo ja, e, jo, ja sistēma tiek organizēta vērst uz eiro, tad tas rada risku gan mums, gan jums. Nu, protams, risk, nepieciešams ir nodrošināt e, ilgspējīgu tekošo kontu. Un tas nozīmē, ka nedrīkstam rotaļoties ar naudu, bet mums ir jāļauj tai pelnīt. Uh, Un nu, tieši to mēs esam cenšies darīt pēdējos 3-4 gadus. Mēs devāmies uz Vašingtonu, lai pagarinātu vienošanās, kas panākta ar SVF. Um, nu, Brisele mūs nemaz uz to nespieda. Mēs vienkārši tāpēc uh, darījām to tāpēc, ka mums vajadzēja pielāgot savu konkrēto situāciju. Un, zināmā mērā tam ir bijuši rezultāti, bet. Uh, Tāpat laikā tas, protams, diemžēl ir novedis pie bezdarba. Mūsu bezdarba līmenis pieaudzis no 13,6 līdz 19,6. Reģionālā nabadz, reģionālās nabadzības slieksnis arī ir pieaudzis no 6,2% uz 9,2%. Un Fermkungs, nu, vienlīdzības koeficients ir ļoti normālā Eiropas līmenī šobrīd saskaņā ar visiem startautiskajiem datiem. 1 līdz 7 ir, tā, ir tā skala, sākot no bagātākā Belgrads reģiona līdz nabadzīgākajiem dienvidrietumu reģioniem, kur, protams, dzīvo arī mazākumtautības - bosnieši, albānieši un tā tālāk, kas, protams, atkal tālāk var radīt tālākas diskusijas. Nu tā. Man tikai vēl pāris minūtes, bet ko vēlos teikt attiecībā uz eiroskeptiķiem. Kādēļ Vācijai vajadzētu par to maksāt? It should not. Nevajadzētu. Mēs te nerunājam par lielām naudas summām. Otrakārt, Mēs ļoti labi apzināmies, ka tagad nav tas izdevīgākais brīdis, kad mēs varētu Eiropai prasīt palīdzību. Ko mēs piedāvājam? Varbūt, ka jūs varētu labāk atzīt tos projektus, eh, kas nestu apusē izdevīgumu. Nu, viens piemērs tikai. 2009. gada decembrī Sērbija un vēlāk eh, citas Rietumbalkānu valstis ieviesa bezvīzu režīmu. 3,3 miljoniem Serbijas pilsoņu ir biometriskās pasas. Mühlbauer uh, uzņēmums atver fabriku Serbijā un viņi ražos uh, pret viltojumiem drošas pasas. Pirms Tagad no 6 miljoniem uh, eh, iedzīvotāju 17 tūkstoši pieprasīja patvērumu. Tad ra, sāka runāt par eh, Schengen regulas izmaiņām, Zviedrija, Luksemburga, Beļģija sāka rīvēties savā starpā, un ar to arī pietika, lai sāktu runāt par Romu integrāciju. Es pats vadu Romu integrācijas padomi. Tā nav nekāda sakritība. Tas ir jautājums, kas jārisina politiskā ceļā. 90% terms. Let me give you one example of 20. 21 uh, Romu ģimene Požarevacas pilsētā Those Roma 21 tātad Roma ģimene e, tika labi integrēta, bet ir ļoti daudz cilvēku, kas dzīvo šausmīgos apstākļos. Bet pateicoties e, donācijām 390 tūkstoši eiro, mēs varējām uzbūvēt e, tādu uzņemšanu centru, tur bija arī koptelpas, nu, tas nav nekas šiks, bet mēs palīdzējām šiem cilvēkiem, mēs uzbūvējam viņiem mājokli. Un šie cilvēki drīkst uzturēties šajā mājā, ja viņi garantē, ka visi bērni apmeklēs skolu. Pilnīgi visi bērni šajās ģimenēs apmeklēs skolu. Mēs, protams, viņiem mēģinām palīdzēt, jo eh, šie cilvēki ģimenē bērniem nevar piedāvāt pietiekam daudz izglītības. Tur bija tāda maza meitenīte, kas no prieka lēkāja un teica, es esmu priecīga, es esmu laimīga, es tagad beidzot varēšu sākt mācīties. Nu, es teicu, varbūt, ka viņa varēja pirms tam mācīties, bet viņa teica, jā, Dieliča kungs, bet mums jau mājās nav elektrības, ziemā saule nespīd, nevar ieslēgt lampu, līdz ar to bērns nevar skatīties grāmatā. Tā tad eh, izglītība ir eh, viens no būtiskākajiem aspektiem, lai sagatavotu cilvēkus darba dzīvei. Mēs nevēlamies, lai Eiropa visu izdarītu mūsu vietā. Nu, vienkārši palūkojieties, kur ir šie saskarnes, saskarnes punkti, kādi varētu būt kopīgie projekti, ko īstenot sociālā jomā, infrastruktūrā, enerģētikā, zinībās, vidē. Nu, tur ir tāds potenciāls, kur nevar izsmelt vienā dienā. Un varbūt eh, mēģinot pārskatīt izmantojamo metodiku, mēs varam sasniegt patiešām daudz, un mēs jau neprasām daudz vairāk. Un neaizmirstiet, ka pateicoties stabilitātē Rietumu Balkānos, eh, jūs varējāt atvilkt ļoti daudz militāro spēku, kas eh, bija Kosovā un Bosnijā. Nu, tā tad eh, arī stabilitāte ir jāizmēra, varbūt kādreiz ir jāveic eh, konkrēts aplēses un padomājiet, cik daudz izmaksātu iespējamās beigus traumas. Noslēgumā vēlos tikai pateikt arī to, ka mums ir arī reģionāla ekonomiskā integrācija septi, kas pēdējo gadu laikā ir apstiprināta un uh, Te ir arī eh, tirzniecības apmaiņa, kas ir šis reģions ļoti labi arī uzturējis tirzniecību un tur nav bijuši krīzes. Un tagad mums arī ir regulārs sanāksmes starp eh, serbu premjeru, sloveņu premjeru, horvātu premjeru. Šīs tikšanās jau notikušas trīs reizes pēdējā gada laikā. Mēs nerunājam par politiku, mēs runājam par konkrētiem projektiem. Ar Sloveniju, Horvātiju mēs veidojām Corridor 10 Freight kompāniju ten koridora un krāvas koridors, jo mēs kopumā visi varam izmantot šīs infrastruktūras eh, preču pārvadāšanas eh, jomā tuvāko gadu laikā. Varu jums apliecināt arī to, ka mēs jau sākām, pat ja tas bija totāls tabū desmit gadus atpakaļ, ka drīzāk varbūt nevis veidot mazas avio kompānijas, kas visu zaudē naudu, mums jādara kā, tāpat kā Skandināvi ar SAS un citiem, bet, nu, tas ir, protams, sarežģītāks projekts. Es domāju, ka tuvāko desmit gadu laikā, un es tiešām pateicos jums par laikā, jo jūs mums esat atvēlējuši, esam jūsu rīcībā, lai sniegtu jau kādu papildus informāciju. Mēs neprasām jums mēnesi. Mēs nekad neesam to prasījuši. Bet ar desmit gadu pieredzi mēs lūdzam raudzīties uz mehānismu, kā tas darbojas un uh, kādas varētu būt intereses starp Eiropas Savienību un Rietumu Balkāniem. Ja tas tiek darīts, tas jau būtu ļoti daudz, lai mēs vietējie politiķi, kuriem ir uh, jāatbild uz iedzīvotāju gaidām, kur arī, kuras arī skar krīze, lai mums būtu pietiekami daudz instrumentu, lai varētu uzturēt Eiropas ideju un cerību reģionā, jo, ja nav pievienošanās, ja nav konkrēta projekta, tad jautājums uz kādu pamatu, tad mēs arī veidosim šo Eiropas projektu, ir nepieciešams, uh, nepieciešama ideja un cerams arī nedaudz realitātes. Paldies! Merci beaucoup, monsieur le vicepremjēr. Paldies vicepremjeru kungam. Tie, kuri 20 gadus atpakaļ redzēja salauzto Dienvidslāvijas sirdi, mēs redzam šodien, ka Slovenija jau ir Eiropas Savienībā, Horvātija uh, ir procesā noslēdz pievienošanos, Serbija. Uh, ir arī tagad labās rokās un arī uzklausot arī jūsu skaidro vīziju, jūsu entuziasmu un dinamismu, mēs varam par tikai par to priecāties. Mēs ļoti labi sapratām jūsu vēstījumu, jo īpaši, kas attiec uz periodu, nākamo finanšu schēmu. Tagad jūs tiksieties ar ārlietu komiteju. Mēs, protams, joprojām sazināsimies, lai arī varētu veiksmīgi sadarboties sanāksmes. Lāk, paldies!